Is anyone from the Secretariat here? Okay. Right, ladies and gentlemen, welcome. We come to today. Laipni lūgti ārlietu komitejas šīs dienas sēdē. Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības pieņemšanu. Rītdien mums vajadzēs samainīt koordinatoru uh, sēdes uh, darba kārtību, tātad uh, šo darba kārtības punktu samainīt ar viedokļu apmaiņu ar sūtni Serbijā. Ja jums nav nekāda iebilduma, tad esam to pieņēmuši. Šādā versijā otrais darba kārtības punkts man nav nekādu paziņojumu. Trešais darba kārtības punkts nolīgums par uh, Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras reģionu valstu startautisko fondu. Mums ir jāizskata padomes priekšlikums par Eiropas Savienības uh, LAK fonda izveidi. Uh, Un šis fonds uh, tika veidots, lai varētu uzlabot strateģisko partnerību starp abiem reģioniem, iesaistot arī pēc iespējas plašāk pilsonisko sabiedrību. Pagājušā gada oktobrī ES un CELAK parakstīja nolīgumu, kas uh, liek pamatus starptau, šim starptautiskajam fondam. Un novembrī padomu pieprasīja Eiropas parlamenta piekrišanu šim nolīgumam. Tagad došu vārdu Javieram Kosokungam, kas kas ir uh, priekšsēdētā vietnieks, lai viņš pastāstītu par šo nolīgumu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! 1990. gada Eiropas Savienība un Latīņa Amerika ir uzsākušas uh, stratēģisku procesu, izveidojot uh, CELAK, izveidot šādu fondu, un par šī fonda izveidi uh, vienojās 2010. gadā valstu un valdību vadotā, vadītāji, lai varētu veidot tādu pietiekam labu instrumentu, kas ļautu izveidot rīcības plānu un arī veidot labāku sadarbību starp reģioniem. Uh, Instrumentas ir domāts, lai uzlabotu sadarbību starp reģioniem, lai palīdzētu pilsoniskajai sabiedrībai, lai tā būtu saskatāmāka, un tam visam ir paredzēts dažādas programmas, ir radītas arī tikšanās platformas uh, starp uh, tādiem spēlētājiem, tā skaitā, kas uh, nav iesaistīti dažādās organizācijās, ir, protams, veikts ļoti daudz analītiskā darba un ir jāparūpējas, lai arī izstrādātie priekšlikumi pēc tam rezultātos konkrētos lēmumos un fonds pats ir svarīgs mm, instruments eh, asociācijas nolīgumu ietvaros kopumā, aizstāvot arī kopīgās intereses. Piemēram, tagad ir izveidots fórums, kas veltīts eh, pārdomām par ekonomisko ražīgumu un ES laks sadarbībai. Tas, tā ir bijusi panākuma ķīla, domājot arī par nākamo akadēmisko samitu un par eh, pēc iespējas eh, lielāka spēlētāju skaita apkopošanu. Valstu un valdību vadītāji ir pieņēmuši politisku lēmumu izveidot šo fondu, un ir arī tāda saikne starp eh, šo um, oficiālo institucionālo satvaru un pilsonisko sabiedrību. Jāsaka, šis fonds nav vienkārši tāda privāta organizācija. Ir Ņemot vērā tā īpašo juridisko statusu, mēs vēlamies uzlabot sadarbību starp Eiropas Savienību un Latīņamerikas valstīm, kā arī Karību jūras reģionu valstīm. Pagaidām lielākā finansējuma daļa nāk tieši no Eiropas Savienības. Ja mēs izkopsim pietiekam veiksmīgu dialogu, tas, protams, nāks par labu abām pusēm, pilsoņi labāk sapratīsies un mēs varēsim arī vieglāk pārvarēt dažādus pārbaudījumus. Ratifikācija ir um, tātad dalībvalsts pārziņā. Paldies! Thank you, Mr. Kos. Paldies, Kosokungs, par jūsu lakonisko prezentāciju. Tagad es piedāvātu dot uh, vārdus ēnu referentiem. Nu, protams, tiem, kas ir klātesoši. Antonija Lopes Esturas Vait no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! savas politiskās grupas eh, vārdā es gribētu teikt, ka mēs atbalstām šī fonda dibināšanu, kā to piedāvā mūsu referents. Un kā viņš jau minēja, ja Eiropas parlaments tam dos savu svētību, uh, tad, eh, protams, eh, šīs fonds eh, varēs darboties tālāk. No, kopš 90. gada jau ir dibināta partnerība pirmā ES Latīņamerikas samita ietvaros, kas norisinājās Rio de Janeiro, un tas, protams, ir veicinājis dialogu starp reģioniem, domājot arī par reģionālo integrāciju un tās politisko dimensiju, kā arī sadarbību un informācijas apmaiņu. Stratēģiskās partnerības ieguvumi jau no paša sākuma ir pierādījuši, cik ļoti svarīga tā ir bijusi, un tādēļ tiek piedāvāts mainīt fonda juridisko statusu, lai tas varētu turpināt savu darbu neatkarīgā un autonomā veidā. Protams, ir jāievēro starptautiskās tiesības un fonds kurā sadarbojas uh, Karību jūras, Latīņamerikas un Eiropas saimnības dalību valstis, uh, ir uh, turpinājis gadu gaitā savu darbu arī pēc Madrides samita. Es domāju, ka tas ir arī ļoti svarīgs starp reģionu sadarbības pīlārs. Tas var palīdzēt arī uh, labāk stāties pretī starptautiskajiem uh, izaicinājumiem. Mēs uh, arī uh, piedalījāmies platformā Brīselē, tika runāts par ilgspējīgu sadarbību. Es piekrītu uh, referentam, ka finansējums ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, un par to mums ir arī jālemj. Paldies! SD grupas vārdā vai Asīsa kungs ir zālē? Nē? Tēnoka kungs? Astubicius kungs? Nav viņu klāt. Tad kas tāldo, kungs, tagad uzstāsīs, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos lakoniski. Es arī atbalstu šīs uh, vienošanās. Uh, ratificēšanu. Es arī ļoti augstu vērtēju iepriekšējā runātāja teikto. Šis juridiskais status noteikti instrumentu padarīs vēl labāku un veiksmīgāku un arī demonstrēs, ka tā nav tikai tāda valstu. Uh, sadarbība, valstu interakcija, bet ka tas var arī uh, satvināt cilvēkus, pilsoniskās sabiedrības Es gribu uzsvērt, ka e, sadarbojoties ar Latīņu Ameriku, ir jāņem vērā ne tikai ekonomiskie un tirzniecības aspekti, bet mums patiešām ir jādomā par mūsu kultūras mantojumu. Un kolēģis pieminēja arī e, nelielas bažas par finansējumu. Mēs gan piekrītam referentam, ka šis nolīgums ir jāratificē un pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka pateicoties konsensusam šajā komitejā, tas mums arī izdosies. Paldies referentam par veikto darbu. Paldies, Kastaldo kungs. Vai vēl kāds kolēģis vēlētos izteikties? Kausas kungs, jūs vēlētos apkopot noslēgumā? Paldies, ļoti lakoniski esmu priecīgs par kolēģu vienprātību. Esmu arī priecīgs, ka esam uh, vienisprātis šoreiz ar ETP. Es ceru, ka galā, uh, galu galā šī vienprātība rezultēsies jaunu juridiskā statusa izveidē fondām. Uh, lai mēs varētu turpināt šo reģionālo sadarbību. Lielas paldies! Tas bija viss no manas puses. Paldies, dārgie kolēģi! Es gribēju pateikt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 12. jūlijam. Pūkstens 11. saka priekšsēdētājs, tagad 4. darba kārtības punkts, Eiropas Savienības Āfrikas stratēģija, dzinulis izaugsmēji. Uh, ka Staldo kungs ir sagatavojis atzinuma priekšlikumu, un tādā veidā mēs arī esam sagatavojuši atzinumu eh, ziņojumam, kas tapis eh, attīstības komitejā, un 5. Āfrikas ES samits notiks Abidžānā 28. un 29. novembrī, un ziņojums ir domāts, lai varētu arī iesaistīties debatēs, kas notiks samitā. Tagad došu vārdu Kastaldo kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Kā jau jūs minējāt, Šobrīd attiecības starp Eiropas Savienību un Āfriku ir ievirzījušās tādā ļoti būtiskā gultnē. Jūs jau pieminējāt uh, ES Āfrikas piekto samitu un nenoliedzami tas būs ļoti būtisks, uh, lai varētu labāk palīdzēt definē, definēt dažādus svarīgos kontinentālos uzdevumus. Un 2018. gadā sāksies tā sauktā. Uh, pēc Kotonu ēra mums vajadzēs definēt no jauna savas sadarbības stratēģijas. Es esmu atzinuma autors ārlietu komitejā, un mums vajadzētu patiešām parūpēties arī par to, lai mūsu pārstāvjiem samitā būtu tāds labs, uh, grots politiskais mandāts. Pēdējo gadu laikā Afrikā ir novērots uh, ļoti e, liels, e, tādas ļoti lielas e, sociālas, politiskas, ekonomiskas izmaiņas. Protams, šādas izmaiņas ir skārušas arī Eiropas Savienības dalību valstis. Šāda metamorfoze, protams, notiek pasaulē, kas aizvien vairāk ir saistīts savā starpā valstis, kļūst aizvien tuvākas zināmā mērā. Uh, Un, protams, šīs pārmaiņas ietekmē katru valstu atsevišķu un visus kopā globalizāciju mēs nevaram ignorēt. Mums ir jārūpējas par kopīgu mērķu īstenošanu, par cīņu pret klimatu pārmaiņu radītajām sekām, migrācijas pārvaldību, drošību. Un es ir svarīgākais tirzniecības partners Āfrikai. Un jāsaka, ka tie pārskaitījumi, ko Āfrikas migranti dzīvojoši Eiropā pārskait uz savām valstīm, arī ir nozīmīgs atbildības atbalsts vietējai tautsaimniecībai. Tādēļ mēs vēlamies padziļināt eh, šīs attiecības un, protams, mm, tāda nepietiekami laba sadarbība eh, efēmistiski varētu tikt aprakstīta kā tāda, kas nes negatīvas sekas. 2017. gadā tika arī eh, pieņemts komisijas paziņojums par jauniem dzinuļiem, jauniem stimuliem ES Āfrikas partnerībai. Mūsu komiteja šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu, tādēļ mums ir jāsagatavo atzinums par deve ziņojumu, kas pietiekami labi atspoguļo mūsu viedokli. Es esmu sagatavojis īsu tādu kodolīgu atzinumu, tas ir paredzēts arī reglamentā. Es ceru, ka ar grozījumiem un ēnu referentu grozījumiem mēs varēsim to nedaudz paplašināt un padarīt tādu uh, Uh, garāku. Gribēju tikai pateikt, cik svarīga ir šī partnerība, tai ir jābalstās uz kopīgām vērtībām, tās mums ir nepieciešams, lai labāk varētu cīnīties pret globāliem izaicinājumiem. Un, uh, Trešajā punktā es runāju par to, cik svarīgi ir radīt tādu sabiedrību, kas ir izturīgāka, ņemot vērā drošības sektora reformas un izveidojot vairāk labu darba vietu un dodot iespējas izglītoties gan sieviešiem, gan jauniešiem. Un līdz 2050. gadam Āfrikā būs 4,2 miljardi iedzīvotāji, 60% no tiem būs tieši jaunieši. Un tas nozīmē, ka gada laikā subsahāras Āfrikā ir jā jārada 18 miljoni darba vietu. Gada laikā tas ir milzīgs izaicinājums, bet tajā pašā laikā arī labas iespējas, ja jauniešiem šķitīs, ka viņiem nav nekādu perspektīvu un izreču savā valstī un ka izaugsme, kas tur vērojama, galīgi nav iesaistoša, tas, protams, radīs daudz risku savien, eh, sabiedrībā. Mēs jau tā sekas redzam tagad, un tas viss spilgtāk izpaužas tādos fenomenos kā migrācijā un terorismā. Piektajā punktā mēs runājam par to, ka ir svarīgi īstenot kopīgu Eiropas saimnības ārpolitiku, ir jāvirza cilvēktiesību, eh, demokrātijas attīstība un ir jāgarantē tiesisks valsts principi. Es tāpat norādu, ka ir jāspēj risināt īstos migrācijas pamatcēloņus, eh, īstenojot partnerību ar trešajām valstīm, ar tranzītu trešajām valstīm, lai varētu garantēt labu robežu aizsardzību ir jābūt tādam veiksmīgam dialogam arī migrācijas jomā un uh, jāsako ekonomiskajai, sociālajai, politiskajai attīstībai uh, šajā kontinentā. Es uh, varētu teikt, ka tas arī ir viss, bet, nu, protams, es domāju, ka grozījumi vēl nedaudz papildinās šo priekšlikumu ar nepacietību gaidu. Uh, Eh, mūsu domu apmaiņu, un es ceru, ka sagatavosim tādu tekstu, kas būs paprātām lielākajai kolēģu daļai. Es gribēju arī šodien eh, uzteikt Čēzas kungu, Sāba kungu, Votmanas kungu un Kūzo kungu. Tie ir visi eh, ēnu referenti, kas tagad atrodas zālē, un grozījumi ir jāiesniedz līdz ceturtdienas 11. no rīta. Es ar lielu nepacietību gaidu šos grozījumus. Paldies! Paldies, kas taldā, kungs. Tagad izteiksies ēnu referenti. Sēzes kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgi pasakos, kas taldo kungam par um, šī atzinuma prezentāciju. Viņš ir e, pieminējis e, pašus svarīgākos jautājumus, un, protams, ir neapšaubāmi, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Āfriku ir e, ieguvušas aizvien lielāku jēgu. Mums ir kopīgi jācīnās pret mūsu apdraudošajiem izaicinājumiem, un Āfrikā ir vērojama liela mm, ekonomiskā attīstība, un, protams, ir jāparūpēs, lai arī e, no tā būtu ieguvēji iedzīvotāji. Mēs esam sagatavojuši atzinumu par DV komitejas ziņojumu, bet uh, tas nenozīmē, ka tādēļ tas būtu mazāk svarīgs. Ir jābūt ļoti koordinētai pieejai, cīņot, cīnoties pret terorismu un garantējot drošību, un tekstā tiek runāts arī par Eiropas Savienības ieguldījumu kopējās, kopējās ārējās un drošības politikas īstenošanā. Tas ir minēts šajā atzinumā, tas nu dien ir mūsu uh, jājams zirdziņš. Un tas, eh, protams, ļaus arī labāk attīstīties ekonomikai šajā valstī. Mana politiskā grupa iesniegs vairākus grozījumus, kuros mēs pieminēsim tieši sadarbības politiskos aspektus, tajā skaitā migrāciju un drošību. Es ceru, ka mēs varēsim šo darbu paveikt pēc iespējas ātrāk, lai novembrī Kodivārā eh, visu kopīgi varētu vērot panākto progresu. Paldies! Thank you. Paldies. Tagad es, es un D grupas ēnu referents Zāles kungs. Paldies, kolēģi. Gribu teikt, ka atzinuma projekts ir līdzsvarots, bet tāpat laikā diezgan vispārīgs un uh, neskaidrs un izvairās no strīdīgām problēmām. Mums būtu nepieciešams tāds visaptverošāks skatījums. Domājot par Āfrikas valstu un sabiedrības attīstību un šo tendenci ietekmu uz Eiropas Savienību un šī partnerība kļūst stratēģiska, un tādēļ ES Āfrikas samits būs izšķirošs. Mums ir nepieciešamas jaunas idejas, jauni impulsi. Viens no svarīgākiem strateģiskiem jautājumiem ir reģionālā integrācija un protekcionisma draudi, kā arī desintegrācijas tendences Āfrikā. Ir jāatbalsta reģionālās integrācijas uh, projekti, tā skaitā uh, Dienvidu, Rietumu un Austrumu Āfrikas projekti, lai veicinātu visu Āfrikas integrāciju un uh, kas uh, uh izpaustos kā Āfrikas Savienība svarīgākie partneri ir uh, Dienvidāfrika, Etiopija, kam jābūt par līderiem integrācijas procesā. Tāpat nedrīkstam aizmirst arī uh, vidusjūras savienību, kas jau ir aizmirsts projekts. Ir uh, tāpat jādomā par reģionālo drošību Nākamais jautājums ir Ķīna un tās strateģiskās investīcijas Āfrikā. Jāiesaista Ķīna kā partneris, lai uh, stiprinātu sadarbību, inkluzīvu izaugsmi Āfrikā. Tāpat uh, ir jārisina arī pārvaldības problēmas. Uh, Āfrikā un tā saucamā valsts sagrābšana. Mēs uh, daudz runājam par, par uh, korupciju, bet Āfrikā ir uh, izdomāts jauns jēdziens, jēdziens proti valsts sagrābšana. Tāpat jārunā par traģēdiju, ko rāda nelikumīgās finanšu plūsmas, bet problēma ir meklējama uh, citvietā ir dziļāka. Esmu sagatavojis vairākus grozījumus atzinumu projektam un domāju, ka mums būs konstruktīva diskusija ar Kastaudo kungu un iespējams arī ar Bongas kungu. Paldies, Zāles kungs. EKR pārstāvja nav tagad vārds Alde grupai un Vātmans kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Autoru kungs, es domāju, ka jūs esat paveicis patiešām labu darbu. Uh, Un jūs patiešām arī mēģinājāt uh, pateikt to pašu svarīgāko, kodolīgāko, kas ir aktuāli mūsu komitejai. Ir jāuzsver šīs politiskās partnerattiecības ar Āfriku un arī uh, strī, tātad cīņa pret terorismu un drošību. Bet es domāju, ka šie punkti varēja būt uh, daudz, daudz labāk mm, izgaismoti. Iepazīstoties ar pēdējiem Eirobarometra pētījumiem, mēs redzam, redzam, ka pilsoņi vēlas, lai mēs aktīvāk cīnītos pret terorismu un rūpētos par visu kopīgo drošību, kā arī labāk pārvaldītu migrāciju. Es gribētu, lai šie abi punkti tiktu tā m, mm, pamatīgāk, detalizētāk iztirzāti. Jūs runājāt arī par ārlietām, par drošību. Jā, tie, protams, ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, un es domāju, ka mēs tur varētu darīt vēl vairāk. Uh, Vēl citi jautājumi, kas šeit nav pieminēti, es ceru, ka kolēģi to atbalstīs. Jūs ļoti pareizi esat norādījis uz Eiropas vērtībām. Un es gribēju šeit pieminēt arī sieviešu tiesības, jo mēs ļoti labi zinām, ja mums ir jāveic attīstības sadarbības projekti Āfrikā, tad tajos ir jāiesaista arī sievietes. Labprāt gribētu to šeit pieminēt, kā arī jārunā par tādiem mazākiem projektiem. Thank you Un ir, protams, uh, jāveicina arī privātā sektora investīcijas Āfrikā, un tiek runāts arī par uh, to, kas ir iespējams uh, - tīrzniecība ar Āfriku, sadarbība. Viss tas, protams, visi tie, protams, ir jautājumi, ko ļoti labi atbilstoši var uzsvērt tieši mūsu komiteja. Visbeidzot, ir jāpiemina arī sadarbība starp Eiropas uh, universitātēm, uh, arī pētniecības jomā. Ja mēs gribam būt tāds labs politiskais partners, arī izglītības um, dimensijai jāpievērš uzmanība. Paldies! Thank you, Val. Paldies! Tagad GNKL e grupa. Nē, neviens nevēlas uzstāties šīs grupas vārdā. Zaļie? Nē. Pēterlis kungs, ETP grupa. Paldies priekšsēdētāji. Esmu ļoti apmierināts uh, ar to, ka mēs apspriežam tik būtiskus jautājumus attiecības ar Latīņu Ameriku, Karību reģionu un Āfriku. Uh, varam uh, konstatēt vairākus strateģiskus elementus, pat ja attiecībās ar Āfriku mums ir lielākas manevrēšanas iespējas. Es piekrītu e, stratēģiskai ievirzei, ko piedāvā autors un ēnu referenti Vautmans kundze, Zāles kungs un citi. Bet es vēlētos uh, norādīt uz starp parlamentu sadarbību. Manuprāt, ka mēs uh, strateģiski liekam akcentu uz sadarbību ar Āfriku, un tas ir apsveicami. Tāpat ir izvēlētas divas valstis, ar kurām ir uh, īstenot padziļināta sadarbība, proti Kenija un Tanzānija. notiek padziļināta sadarbība parlamentu līmenī. Tas ir tiešām ļoti svarīgi, un mūsu kolēģi parlamentārieši eh, arī tā uzskata. Bet, ja mēs runājam par eh, lietām ārpus ākāk tematikas, tad mums būtu jāapspriež citas padziļinātas sadarbības iespējas un jāuz jāuzsver divpusējās strateģiskās sadarbības fórumi. Pirms kāda laika mēs diskutējām par kultūras nozīmi starptautiskos fórumos. Un es domāju, ka mēs varam ļoti veiksmīgi apvienot vairākas stratēģijas, lai panāktu labākus rezultātus. Runājot par kultūru un starp kultūru dialogu, no Āfrikas mēs daudz ko varam mācīties šajā jomā. Paldies Aloizam Peterlem. Nākamais runātājs Freunda kungs no S&D grupas, grupas. Paldies priekšsēdētāji. Nezinu, kāpēc, bet tomēr runāšu angļu valodā. Nu, vienkārši tāds noskaņojums. Manuprāt, visi esam vienis prātis, ka viena no galvenām Āfrikas kontinenta problēmām ir enerģijas trūkums, it īpaši elektroenerģijas trūkums. Tāpat sausums un karstais klimats rada neizturamus dzīves apstākļus. Nav pietiekam enerģijas resursu, lai uh, Uh, darbinātu dzēsēšanas iekārtas, bet ir risinājums, ir uh, tā saucamā uh, ārpus elektrotīklu enerģija. Rietumos ir dārgas elektropārvades līnijas, kas nodrošina elektroapgādi mājasaimniecībām, bet ir iespējams, uh, izmantojot saules enerģiju, individuāli saražot uh, elektroenerģiju, un tas ir nepieciešams attālos Āfrikas reģionos. Izmantojot akumulātorus, ir iespējams uh, uzkrāt enerģiju, uh, izmantot to uh, mobilo telefonu uzlādēji, uh, skatīties televīziju, un bērni uh, var arī gata pildīt mājas darbs, izmantojot LED apgaismojumu. Es gribētu zināt, kāds ir Eiropas Savienības ieguldījums šajos uzlabojumos, kas ievērojami maina cilvēku dzīvi. Ar nelielām naudas summām ļoti daudz ko var panākt, bet šie cilvēki tagad uh, bēg uh, no savām mājām, dodas uz Eiropu, kur viņu integrācija un nodarbinātība izmaksā daudz dārgāk nekā, ja mēs sniegtu viņiem palīdzību viņu mājās, viņu valstī. Paldies tagad vārds Nārta kungam. Paldies, piekrītu iepriekšējiem runātājiem, bet ir viens ļoti būtisks jautājums. Bez drošības nav iespējama attīstība Un mēs, protams, runājam par to, kas ir politkorekti, mēs uh, runājam par sapņiem, bet nerunājam par reālo situāciju. Mauritonijā, Nigērijā, Čadā, Sudānā, Kongo, uh, Nigērā, Kamerūnā un citās valstīs. Uh, tur uh, drošība ir pamat jautājums. Uh, plešas plašumā terorisms Eiropas Savienības līgumi ir novecojuši un vairs ne, neatbilst mūsdienu realitātei. Šie cilvēki vēlas uh, labāku pasauli, viņi vēlas attīstību, viņi nevēlas tikt nogalināti un spīdzināti un negrib būt pakļauti džihādistu teroristu vardarbībai. Eiropas Savienība kā ērceņģelis uh, labprāt to visu aizliegtu, bet Eiropas Savienība nespēja militāri iejaukties, uh, kaut gan militāra rīcība būtu nepieciešama, lai garantētu solid, uh, drošību, un mēs varētu aizslaucīt prom teroristus un uh, nodrošināt attīstību, bet, lai veikt šāds pasākums, ir nepieciešama vienprātība padomē, un to ir grūti panākt. Es domāju, ka mūsu parlamentām būtu jāskandina trauksmes zvans, jāatsakās no īsredzīgas politkorektas politikas, un uh, es ar to domāju aizliegumu Eiropas Savienībai veikt militārus pasākumus. Mēs rīkojamies muļķīgi, mēs sūtām uz malī uh, karaspēku, kas ir neapbruņots, nenodrošinam atbilstošu aprīkojumu, kaut gan džihādistiem viss tas ir pieejams. Mums vajag nokāpt no mākoņiem, nostāties ar uh, abām kājām uz zemes un saprast, kas notiek. Un tas ir daudz svarīgāk nekā četr, uh, līguma 41. panta ideāli. Paldies, Nārta kungs, un pēdējais runātājs Džeims Kārvers. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs pārāk daudz nerunāšu, mēs apspriedīsimies ar Kastaldo kungu pēc tam par mūsu sagatavotiem grozīmiem. Nu, Zauskungs, es ļoti cienu, bet, nu, par Ķīnu mēs nedrīkstam aizmirst cilvēktiesību jautājumu, un tas tiešām rada bažas daudzās jomās. Ir ļoti labi ka mēs runājam par ANO lomas stiprināšanu, par sadarbību ar uh, Britu sadraudzību un frankofonijas organizāciju. Uh, un jāsaka, Āfrikas atšķirīgos reģionos ir atšķirīgas problēmas. Piemēram, uh, Āfrikas ragā eh, reģionā šobrīd eh, valda eh, šaušalīgs sausums, un mums arī šīs problēmas ir jārisina. Paldies Džēmsam Kārveram, vai kāds vēl kaut ko vēlas teikt? Ja nē, tad tagad došu vārdu Taso Vida Longa no ārējās darbības dienesta. Lūdzu, paldies! Mēs ļoti augstu vērtējam Bongas uh, kunga uh, ziņojumu projektu un Kastaudo kunga atzinumu. Komisijas un augstās pārstāves uh, kopīgajā paziņojumā ir likts uzsvars uz uh, konstruktīvu pieju mūsu uh, dažādos uh, pīlāros, uh, politikas pīlāros sagatavotie dokumenti runā par uh, noturību, energo uh, apgādes attīstību, sadarbību. Tāpat ļoti svarīgi ir iesaistīt parlamentu samitā sagatavošanā un partnerībā. Šis uh, ziņojums, ja tas tiks pieņēms, uh, tiks pieņēms uh, īsi pirms samita. Un pirms samita ir paredzēta arī Eiropas parlamentā un Visāfrikas parlamenta tikšanās bet eh, mēs ieteiktu varbūt eh, vēlreiz izvērtēt eh, ziņojuma nosaukumu. Vai nevai labāk mūs prāt būtu runāt par ES un Āfrikas partnerību, nevis kopējo stratēģiju? Mūsu Mēs vēlamies likt akcentu uz to, ka tā ir kopīga stratēģija, ka abas puses ir atbildīgas. Šīs nosaukums, pat ja tas tā būtībā nav, ro, rāda iespēju, ka tā ir tāda vienpusēja ARS stratēģija, kas ir paredzēta Āfrikai. Varbūt būtu tiešām labi, ja jūs varētu stratēģijas vietā rakstīt partnerība, bet katrā ziņā šis lēmums ir jūsu ziņā. Paldies! Vēl viens uh, tagad komisijas pārstāvis Damiko Loza no TG Defko nodaļas vadītājs, uh, kurš vēlas uzstāties. Paldies priekšsēdētāji! Debats ir tiešām interesants un saulaicīgas, un afet atzinums ir ļoti būtisks šādā dosjē, šādā eh, ziņojumā. Varbūt ir atsevišķi elementi, kurus varētu nedaudz atvieglot piemēram, vai izcelt, piemēram, ģeostrateģiskās samita nozīme. E, samits notiek brīdī, kad situācija pasaulē mainās, mainās spēku samērs, un tādēļ varbūt vajadzētu uzsvērt šā samita politisko nozīmi, domājot par nākotni. Tāpat jāuzsver e, tas fakts, ka Āfrika vēl daudzus gadus būs mūsu uh, svarīgākais partneris, uh, ka mums ir daudz kopīgu izaicinājumu un problēmu, ar ko jātiek galā. Es domāju, ka to vajadzētu atzīt zināmā mērā. Vēl viens elements šī samita nosaukums ir ieguldījums jaunatnē vai investīcijas jaunatnē arī tas būtu jāmin. Kā ir uh, jāveic investīcijas jaunatnē, lai uh, visi uh, būtu no tā ieguvēji. Tā kā šeit ir runa ne tikai par attīstību. Un visbeidzot, Un, un tas arī ir uh, nozīmīgi. Eiropas Savienības iestādēm un dalību valstīm ir jāiesaistās šajā procesā. Gada sākumā publicētajā paziņojumā ir minētas sešas prioritātes, kas ir arī uh, atspoguļot šajā ziņojumā, bet uh, varbūt vajadzētu uh, vēl uh, šīs atsaucas īpaši izcelt. Un šīs, no, šīs samita nosaukums ir Eiropas Savienības, Āfrikas Savienības samits, un uh, Tas ir ļoti būtiski, un tagad arī Maroka ir pievienojusies Āfrikas Savienībai, un tādēļ Eiropas parlamenta politiskais atbalsts ir tiešām ļoti būtisks. Paldies, vai kāds vēl vēlas uzstāties? Kas taldo kungs, noslēgumu vārdi? Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, tiešām daži īsi komentāri man. Atbildot uz kolēģu teikto, pateicos visiem, kuri piedalījās šajās debatēs, izskanēja daudz ierosinājumu. Nu, 500 rakstuzīmju nepietiek ar šādu apjomu, lai ņemtu vērā visus ierosinājumus, bet uh, jūsu palīdzību es uh, papildināšu šo atzinumu, izvērt Atbalstīšu to, protams, drošība ir mūsu prioritāte. Vesels punkts ir uh, veltīts uh, drošībai, varētu to izvērst vēl plašāk, bet nevajadzētu arī īstenot tādu militaristisku skatījumu. Mums ir jāskatās plašāk, jādomā arī par attīstību. Visam jābūt integrētam. un mēs nevēlamies pārāk koncentrēties uz konkrētiem jautājumiem šajā gadījumā. E, tālāk Zanes kunga teiktais, jā, tiešām ir e, jāizvērš stratēģiskais aspekts šajā atzinumā. Nu, e, par protekcionismu, ja mēs palūkojamies uz reālo situāciju, uz uh, to, ka Lielo ezeru reģionā situācija ir pasliktinājusies. Patiesībā ir jādomā par eh, tautu aizsardzību, ne tik daudz protekcionismu, piemēram, eh, par to, kas notiek Burundī, un tika pieņemta arī rezolūcija Strasbūras sesijā, jo tur draud izvērsties genocīds. Tāpat uh, ir jārunā par reģionālo sadarbību, visāfrikas integrāciju, divpusējām sarunām un attiecību stiprināšanu ar atsevišķām valstīm par Ķīnas ekonomiskām investīcijām. Arī ir jārunā, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ķīnas ģeopolitiskā un ekonomiskā uh, Eh, ietekme ir milzīga, tas ir globāls spēlētājs, un man ir lielas bažas par to, eh, kā notiks tad, ja ķīnieši sāks nodarboties ar tiesiskuma jautājumiem. Tas būs ļoti sarežģīti. Vautmanis kundze runāja par Eiropas vērtībām. Jā, tās ir būtiskas. Tāpat par uh, sieviešu nozīmi Āfrikas kontinentā, uh, pilsoniskā, politiskā, ekonomiskā jomā. Kultūras aspekts arī ir uh, izšķiroši svarīgs Mums būtu jāveido partnerība, jātīsta sadarbība. Un jānodrošina tas, lai uh, kultūra un izglītība būtu vispār, uh, vispārējais tiesības, kas nodrošināts visiem, ne tikai atsevišķiem izredzētajiem. Eh, kā norādīja komisijas un ārējās darbības dienas pārstāvi, parlamentārā sadarbība arī ir ļoti būtiska uh, Eiropas Savienības Āfrikas partnerības kontekstā. Mums ir jābūt līdztiesīgiem partneriem. Mēs nedrīkstam uh, radīt iespēju, ka mēs gribam kādu pamācīt, uh, ka mēs skatāmies no augšas, mēs eh, nevaram, eh, diemžēl, mainīt eh, ziņojumu nosaukumu, jo tas ir attīstības, jeb deve komitejas kompetencē, bet varētu būt tā, ka mēs šo ierosinājumu nododam tālāk atbildīgai komitejai. Tāpat tika runāts par energoapgādes jautājumiem, par piekļuvi pamatresursiem tādiem kā ūdens Eh, tas viss ir jāņem vērā. Tāpat. struktūrāliem pasākumiem eh, un investīcijām. Es nezinu, cik to visu mēs varēsim izvērst eh, mūsu atzinumā. Varbūt tas drīzāk ir attīstības komitejas kompetencē, bet mūsu komitejai būtu uh, jāpauž atbalsts šādai pieejai šādam plašākam skatījumam uz uh, šo kontinentu. Es pateicos kolēģiem par ierosinājumiem un par atbalstu mūsu ierosinājumiem. Un es ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies sagatavot tādu atzinumu, kas gūs uh, plašu atbalstu mūsu komitejā. Mums ir uh, jādarbojas abu pušu interesēs, jādomā par miljoniem jauniešu nākotni Āfrikā. Viņu nākotne kļūst ar vien neskaidrāka un nedrošāka, viņiem zūd cerība. Mums ir jāpiedāvā viņiem risinājumi un atbildes. Mums ir jātīstā uh, Uh, divpusējas attiecības starp Āfriku un Eiropas Savienību uz līdztiesības pamatiem, nevis uh, tāda vienvirziena uh, kustību tikai nodrošināt. Paldies! Mēs paldies, kas tālāk kungam. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Ne, šķiet, ka nē. Ko tā te kolēģi? Tālāk gribu jūs informēt, ka mums ir paredzēta sanāksme 5 plus 5 formātā pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Tu par to lēmām 5 plus 5 nozīmē, ka 5 priekšsēdētāji kas, nost, kas strādā ar ārlietu, ārlietām šai kontekstā, tad pieci komisāri, kas strādā arī tādā plasākā, plašākā lokā. Mēs apspriedām šo jautājumu, lēmām, ka tā būs prioritāte ne tikai 17. gadam, bet arī turpmākajiem gadiem. Un visdrīzāk ES Āfrikas parlamentārā samita provizoriski iepriekšē tikšanās notiks. Uh, vēl līdz um, šī samita organizēšanai. Vēl nekāda datuma konkrēti nav apstiprināta, bet ir apstiprināts, ka šāda sanāksme būs. Un kolēģi, kurus, kurus interesē šī sanāksme, saņems arī attiecīgu informāciju. Un jūs droši vien visi pamanījāt arī, ka eh, Merkels kundze aicināja nu, organizēt, nu, gandrīz vai tikpat kā maršala plānu Āfrikai. Arī tā bija daļa no federālo vēlēšanu kampaņu runām Vācijā. Tātad, lūk, ļoti svarīgs ziņojums. Laika grafiks ir šāds. Grozījuma iesniegšanas termiņš pēc trim dienām, 13. jūlijā, 2011. no rīta. Balsojums AFET notiks vai nu 30. vai 31. augustā, un balsojums vadošajā komitejā, jeb DV, būs 9. un 10. oktobrī. Nu, šķiet, ka esam eh, pieturējušies diezgan precīzi pie, pie laika grafika un nonākuši esam pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir publiska uzklausīšana par turpmākos visaptvarošo nolīgumu ar Armēniju un Azerbaidžānu lomu. Vēlos mm, visus jūs šeit laipni sveikt. Uzaicinātie runātāji sēdē šeit uz pódiuma. un tāpēc arī lūkšu viņus ieņemt vietas. Tag. Welcome. Yes, I'm welcome. So, ladies. So welcome Ms. Minas Agnes Jans kundze, laipnī sveikta, tāpat arī Lievas kundze, laipni sveikta. Kodātie kolēģi, vispirms tādi nelieli ievadvārdi. Eiropas Savienība šobrīd maina attiecības ar Armēniju un Azerbaidžānu, veidojot jaunus nolīgumus, par kuriem sarunas beidzās šī gada sākumā Armēnijas gadījumā vai par kurām sarunas tikko sākušās Azerbaidžānas gadījumā. Abos gadījumos apveta gatavos ziņojumus. Piekrišanas procedūra attiecas uz ES un Armēnijas nolīgumu un pagaidu ziņojums ar rekomendācijām e, sarunu vedējiem attiecībā uz ES Azerbaidžānas nolīgumu. Mūsu komiteja jau ir e, veikusi, kom, bij, mums ir bijusi komandējumā uz šo reģionu pirms diviem mēnešiem, lai iepazītos ar situāciju. Un šodien mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem ar diviem ekspertiem, ņemot vērā, ka šos apziņojumus tieši šobrīd gatavojam. Abi nolīgumi uh, tiks veidoti kā visaptvaroši un um, skars ārkārtīgi daudz jomas un būs visai dziļi. Iespējas un izmaksas, ko piedāvā šīs jaunās attiecības gan ES, gan to partneriem, ir uh, tas pirmais un svarīgākais punkts, kas parlamentam jāizpēt. Šī nolīguma piedāvā iespēju gūt progresu reģionā, veicinot mūsu pamatvērtības demokrātiju, labu pārvaldību, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu un pamatbrīvību respektēšanu necīnoties pret korupciju, Padziļināta ekonomiskā sadarbība paliks tikai cerību līmenī un tukši vārdi, un ļoti ierobežoti būs iespējams eh, to īstenot privātajā sektorā. Visbeidzot, nolīgums apdraud arī ārēji faktori, kā piemēram reģionālu konfliktu un citu valstu iejaukšanās situācijā, kā tas nesen noticis daļā no šī visai uh, problēmām šaustītā reģiona. Mēs ceram, ka eksperti mums piedāvās tālāku padziļinātu informāciju par šiem svarīgākiem jautājumiem un ierosinās politiskās rekomendācijas, kam varētu, ko mēs varētu ievērot strādājot pie parlamenta ziņojuma. Mēs esam uzaicinājuši šodien šeit divus ļoti pazīstamus eh, ekspertus un piedāvājam ekspertiem paust savu viedokli, tāpat ir ieradušies arī pārstāvi no ārējās darbības dienesta. Ja viņi nav klāt, tad drīz mums pievienosies. Sākotnējais runātājs bija paredzēts, ka tas būs Ričards Giragoziens, viņš tomēr nevarēja veselības dēļ ierasties, bet pie mums ir ieradusies uh, Larisa Minasjana, kas ir direktors vietniece. Um, atvērtajā sabiedrības institūtā attiecībā mārmīdību. Viņa 19 gadus ir strādājusi pie demokrātiskas pārējas procesiem un centusies veicināt tādas vērtības kā tiesiskumu, demokrātiskumu, respektu pret minoritātēm, pilsoniskās sabiedrības aktivitāti. Tāpat arī gribu šeit sveikt, sveikt Lailu Alievu. Viņa māc, šobrīd māca, ir, ir pasniedzēja Oksfords universitātē un ir dibinājusi Nacionālo starptautisko studiju centru un domnīcu, kas bāzēts Baku, Azerbaidžānā. Viņa ir iepriekš strādājusi arī NATO aizsardzības koledžā, Džona Hopkins universitātē, UNDP, un viņa savā uzrunā pievērsīsies ES Azerbaidžānas nolīgumam. Apmēram puspiecos pie mums ieradīsies arī Dirks Šūbels. Viņš ir ārējās darbības dienas tā, tās nodaļas vadītājs, kas strādā pie austrumu partnerības. Nu, lūk, tāpēc tālāk uzreiz došu vārdu mūsu ekspertiem, kura no jums vēlas uzstāties pirmā. Mēnes Jānis Kundze, lemjiet pašas. Lūdzu. Thank you, Mr. Makas. Liels paldies, Makalister kungs! Paldies jums un labu pēcpusdienu jums visiem šeit afet. Komiteja ārkārtīgi liels paldies par šo iespēju ar jums šodien runāt. Lai arī, nu, iemesls tam ir, nu, nevisai veiksmīgs, jo Ričards ir saslimis un nevarēja ierasties pats un runāt ar jums. Iesākumā vēlētos jums pastāstīt par savu pieredzi no uh, Open Society Foundations darbā un to, kā mēs strādājām ar ES, kā izjūtam ES ietekmi, vienalga vai tas nāk caur Eiropas padomi vai Eiropas Savienību, un kā tas ietekmē Armēnijā cilvēku tiesības pārvaldību, demokrātiskos procesus un centienus. Mēs kā pilsoniskā sabiedrība Armēnijā esam eh, šo saikni ar Eiropu, uh, un eh, šo tie vēlmi īstenot Eiropas vērtības eh, kā iespēju veikt reformas kopā ar mm, Eiropu. Un tas ir galvenais vizītājs spēks ES reformēšanās procesā, virzoties uz atvērtāku sabiedrību, uz eh, demokrātiskāku, labāku pārvaldītu valsti. Un tāpēc esam par prioritātu uzskatījuši šīs attiecības ar Eiropas Savienību. Tas attiec arī uz ES kaimiņu attiecību politiku un arī attiecībā uz Eiropas uh, padomi. Un pirms mēs tajā iestājāmies, protams, eh, uz to tiecāmies. Un šai saistībā vēlējāmies uzmanīgi uh, sakot līdzi, kādā veidā tika izstrādātas reformas, kā tās tālāk tiek īstenotas. Un labas pārvaldības un cilvēktiesību jautājumus centāmies likt uh, centra punktā, cenšoties arī valdību un, zināmā mērā, Eiropas Savienību turēt pie vārda, tā lai viņi izpildu šo demokratizācijas solījumu un cilvēktiesības tiek veicinātas. Šī visaptvarošā nolīguma parakstīšanas um, pasākums tiek ļoti gaidīts Armēnijā, arī pilsoniskajā sabiedrībā, bet arī tādā sabiedrībā vispār. Jo, ja raugāmies uz uh, šo sabiedrību, tad redzam, ka saikne ar Eiropu vienmēr visu iedzīvotāju sirdīs ir bijusi tādā ļoti augstā prioritatīvā vietā, un tas parādās eh, sabiedriskās domas aptaujās. Mēs īpaši augstu vērtējam šo iespēju pēc šiem četriem gadiem, gandrīz pilniem četriem gadiem kopš 2013. gada 3. septembra notikumiem kad tika pieņems lēmums neparakstīt, vienpusīgi neparakstīt no Armēnijas puses asociācijas nolīgumu ar ES. Un mēs redzējām, kādas negatīvas sekas ietekme bija šim lēmumam uz visu Armēnijas sabiedrību, uz ekonomikas situāciju un it īpaši demokrātijas standartiem un normām un centieniem. Un tāpēc ļoti atzinīgi vērtējām šo iespēju veidot struktūrētu un saistošu nolīgumu ar Eiropas Savienību. Iesākumā gribētu labprāt jums izskaidrot, kāda ir pašreizējā situācija un ko šie četri gadi nozīmējuši. Armēnija nesen šī gada aprīlī noturēja savas pirmās parlamentārās vēlēšanas ar, saskaņā ar jauno grozīto konstitūciju. Un šai kontekstā Armēnijai būtu jāmainās un jākļūst no prezidentuālas republikas par parlamentāru republiku. Un no šī brīža esam uzsākuši viena gada laika periodu, uh, kurā šī pāreja norisināsies un tiks pabeigta. Pavisam īsi pirms, pirms šīm vēlēšanām tika parakstīts visaptvarošs ietveru nolīgums. Eh, eh, šāda parakstīšana, respektīvi nolīguma veidošana, tika iniciēta no abām pusēm. Vēlēšanas iezīmēja jaunu periodu uh, šo viena gada periodu valsts vēsturē. Tas ir bijis ļoti aktīvs pārejas periods līdz šim, jo tika uzsāktas tās pārmaiņas, kas tiek paredzētas konstitūcijā attiecībā uz valsts m, mm, sistēmas māju, un tas nozīmē arī likumdošanas māju attiecībā, piemēram, uz kriminālu kodeksu, labu pārvaldību, cilvēku tiesībām. Un tādējādi parādās pavisam reālas iespējas mainīt valsti un padarīt to par tieši tādu valsti, kā to prasa konstitūcijas izmaiņas vismaz šajā um, deklaratīvajā veidā, respektīvi nodrošinot labāku pārvaldību, neatkarīgāku tiesu sistēmu, varu nodalīšanu valstī un arī krietni labāku situāciju ar cilvēktiesībām. Tas viss ir pārmaiņas, kas tiešā veidā skar šīs pārvaldības jomas, bet tātad, kā jau teicu, tās pārmaiņas skaņas, šīs pārmaiņas skar arī tiesvedības jomu un cilvēktiesību jomu. Tas ir viens no aspektiem, ko vēlos, lai jūs paturat prātā, tad, kad domājat par šo pašreizējo laika posmu. Otra lieta. Piedzīvojām šo ļoti negatīvo pietekmi pēc tam, kad tika pabeigtas sarunas, bet nolīgums 2013. gadā parakstīts netika. Un pārdomas par šo periodu, vēlme mācīties no kļūm, kļūmēm, kaut ko gūt no tā, ļauj mums šobrīd būt gataviem nepieļaut līdzīga veida negācijas turpmāk. Respektīvi, tas palīdzēs mums pieturēties eh, pie šīs pozitīvās virzības. Un, eh, protams, ka centāmies arī šo laikposmu pēc iespējas liederīgāk izmantīt, izmantot, domājot par to, ko varam gaidīt, kas, kas paredzams, kas ne. Un jāsaka, ka diemžēl ir diezgan daudz um, lietu, par kurām mums jābūt um, piesardzīgiem, kas jāpatur prātā, jo pēdējos četrus gadus, un iespējams, ka pat vēl ilgāk, esam piedzāvo, piedzīvojuši pamatīgu regresu cilvēktiesību standartos un normās, tāpat arī labas pārvaldības um, ieradumos. Šobrīd radusies um, un pastāv tāda situācija, kad politiskie protesti un opozīcija, tā ir šāda veida aktivitātes tiek. Mm, apspiestas diezgan nopietnā veidā, iedzīvotāji nevar eh, protestēt, viņu šāda iespēja protestēt, jeb aizstāvēt savas tiesības tiesā ir ierobežota, jo ne, nav pietiekama neatkarīga tiesu sistēma. Un es domāju, ka tāpēc ir pienācis laiks izmantot uh, šo iespēju īstenot likumdošanas pārmaiņas tieši minētajās jomās, un Eiropas Savienībai vajadzētu ļoti uzmanīgi tieši uz šīm jomām un izmaiņām tajās raudzīties. Jāpaturprātā turklāt, kāpēc noturētajām vēlēšanām aprīlī piedzīvojam nopietnu sociālo un ekonomikas un iespējams arī politisko pārmaiņu. Nu, tāds, tāds mm, nemieras valstī, kā bieži ticis teikts un tas arī tā ir pierādījies, tad politiskā vara eh, Armenijā ir visai konsolidējusies. Un, protams, tā ir konsolidējusies ar prezidenta varas aparātu un šo sistēmu vēlēšanu kontekstā un š, ar šo vēlmi pāriet uz parlamentāro republiku kā sistēmu skatāmies acīs izaicinājumam, respektīvi kā daļēji no šī režīma pārveidot šo konsolidēto varu uz jaunu sistēmu, tāpat laikā nesagraujot valsti. Kā nu, viena otra daļa varbūt vēlēsies tieši tādu pašu kontroli pārņemt pār tiesu sistēmu vai pār, pār, pār parlamentu arī jaunajā sistēmā. Un eh, arī uz to mums ļoti uzmanīgi jāraugās, lai tas tā nenotiktu tiesību aktos un grozījumos tajos ir jāpārliecinās, ka nodrošinām tiesiestāžu neatkarību, objektivitāti, ka nodrošinam publiskās telpas brīvību no jebkāda veida spiediena no šī konsolidētā varas aparāta puses. Ehm, kā jau teicu, šī prezidenta varas sistēma šobrīd tieši šāds aparāts arī ir. Viens veids, kā pārliecināties, ka viss norisinās atbilstīgi, ir uh, rūpīgi sekot līdzi notiekošajām pārmaiņām. Jaunās programmas ietvaros, kas tiek izziņota kā armijas un nācijas vienotības programma. Pastāv um, iespēja, ka varētu notikt arī militarizēšanās sabiedrībā. Un ka varētu uh, konsolidēties atsevišķas izpildvaras funkcijas, likumdošanas funkcijas zem, šī, zem šīs jaunās programmas. Attiecībā uz rekomendācijām var izteikties arī vēl konkrētāk. Vēlos vērst jūs uzmanību uz to, ka nepieciešams ļoti uzmanīgi skatīties uz tiesu reformām un krimināla kodeksa un krimināla procesa mm, normu reformām, lai pārliecinātos, ka notiek reāla varu nodalīšana un tiesu iestādes ir neatkarīgas. Eiropas Savienība par prioritāti ir noteikusi e, kriminālās tiesvedības jomu un ir daudz ieguldījumu veikusi tieši šai jomā. E, pārliecinoties, ka notiek profilakse, atbilstīgi darbojas prokuratūra, krimināla vajāšana, nenotiek spīdzināšana un tam līdzīgi. Un, protams, arī tā ir joma, kurā mums ir diezgan nopietnas bažas. Un tāpēc mūsu lūgums būtu, lai jūs patiešām uzmanīgi sekojat līdz šai lietai un pārliecināties, ka reformas tiešām ir atbilstīgas uh, un tādas tās arī tiek īstenotas. Sabiedrībā pastāv dažāda veida mm, problēmas. Un ir dažādas tēmas, kas tiek izmantotas kā, kā propagandas, tiek veidota tāda negatīvas, negatīva patriarchāla tēli, attieksmes, piemēram, pret Eiropas Savienību. Uh, Un tas īpaši attiecas uz tādām lietām, kā, piemēram, vardarbība ģimenē, eh, vēršanās pret diskrimināciju un tam līdzīgi sakot. Un ņemot vērā šo lietu, es gribētu arī jūs lūgt ļoti uzmanīgi sakot līdzi un ļoti uzstājīgi uzstāt uz šāda veida pilsoniskās sabiedrības reformām. Pēdējos gados, kā jau es minēju, esam piedzīvojuši arī negatīvu attīstību, regresu sabiedrības līdzdalībā, publiskās domas paušanā, un viņiem ir liektas iespējas paust dažādus disidējošus viedokļus, un nu, tādējādi, piemēram, arī, un, piemēram, arī bieži problēmas īstenot pulcēšanās brīvības principu. Ir šobrīd tādi cilvēki, kas tiek tiesāti par saviem politiskajiem uzskatiem, par to, ka viņi ir bijuši opozīcijā valdošās partijas viedoklim. Un piekļuve tiesu sistēmai un taisnīgums šajā gadījumā tiek apdraudēts. Nu, tā tad, lūk, arī tā ir joma, kurā mūsuprāt, cerams, būs pastiprināta uzmanība no ES puses. Un arī Eiropas Savienība varētu būt krietni redzamāk šai jomā, kā partneris, kā sarunu biedrs, kā organizācija, kas iestājas par vērtībām. Un līdz ar to tā nebūtu vienkārši nolīgums ledzēja puse, bet vērtību aizstāve. pieredze, ko esam guvuši ar reformām Armēnijā, ir neapmierinoša līdz šim taiziņā. ka reformas nerad ir bijušas virspusīgas, ar tām ir manipulēts. un nav bijusi arī pietiekami adekvāta reakcija no Eiropas Savienības pret šāda veida rīcību. Diemžēl. Tā tas bija vēl pirms tika uzsāktas sarunas par asociācijas nolīgumu. Un, diemžēl, šobrīd piedzīvojam līdzīgas attieksmes turpināšanos. Tāpat arī pastāv uh, nu, visai dažādi viedokļi, tā spekulatīvi viedokļi par reformām, par jautājumiem, kas tad ir ēs prioritātes un kas nav. Un tā arī ir tāda lieta, kas mūsos rada bažas. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz šiem jautājumiem. Kā jau teicu, tas īpaši attiec publisko telpu un tās aizsardzību, runas brīvību, pulcēšanās brīvību un diskriminācijas apkarošanu un vardarbību ģimenē. Nu, tie ir jautājumi, kas mūsuprāt būtu prioritizējami. Nu, īpaši nozīmīgas jomas ir tās, kurās Eiropas Savienība jau visai veiksmīgi darbojās, nu, piemēram, vēršoties pret korupciju, iestāties par labu pārvaldību. Un arī šobrīd paustā nostāja no vietējo delegāciju puses eh, šai ziņā ir vērtējuma atzinīgi. Yeah, I, if I may. Um, it's, it's very important that ārkārtīgi svarīgi, lai risinot šīs sarunas, mēs eh, censtos pārdomāt, eh, kas tad nogāja greizi attiecīgajā laikposmā iepriekšējo sarunu laikā un lai mēs no tā mācītos. Un tāpēc svarīgi, piemēram, pieprasīt atskaitīšanos no Armēnijas sarunu, veš, sarunu vedēju puses. Ir jāsauc eh, arī viņi pie eh, atbildības, lai saistības tiktu pildīts, jo esam redzējuši, ka ir bijusi arī situācijas, piedzīvoši arī situācijas pasliktināšanos. Uh, Un tas mums nedaudz atgādina mazliet jau par iepriekšējo līdzīgo situāciju, tīpaši tad, kad runājam par tiesiskumu šobrīd. Un tas attiecas arī uz regresu demokrātijas īstenošanā. Jo, lai arī šobrīd norisinās sarunas par šo nolīgumu, uh, un visas, eh, nu, visi, tā teikt, nosacījumi it kā tiek izpildīti, un šķiet, ka progress tiek gūts it kā. Tāpat laikā būtu labi pārliecināties, kas notiek arī tieši konkrēti praksē uz vietas. Nepietiek ar to, ka nolīgumā runājam par tiesiskumu, par varu nodalīšanu, par neatkarīgu tiesu sistēmu un piekļuvs nodrošināšanu tai, godīgai tiesai. Uh, visiem pilsoņiem, ja tāpat laikā valstī uz vietas joprojām notiek tiesas prāvas, kas tiek vērstas pret politiskiem disidentiem, kas tiek apsūdzēti nu, dažādos veidos, bet pamatos vienkārši par savu politisko darbību, un tāpat laikā viņiem piekļuva tiesiskumam tiek liekta, viņu tiesības uz godīgu tiesu tiek pārkāptas vēl šo, šobrīd. Un ļoti svarīgi to paturēt prātā. Un attiecīgi svarīgi par tām arī runāt ar Armēnijas eh, sarunu partneriem, jo tie ir tie stūrakmeņi, tie ir tie pamati, kas būs, eh, kas būs tas, tas pats svarīgākais tālākajiem asociācijas nolīgajiem. Nepietiek tikai runāt par labu pārvaldību un tāpat laikā nevērīgi izturēties un neņemt vērā reālo situāciju, reālās apsūdzības par korupētību un eh, tam līdzīgi. Tāpat arī nepietiek runāt par sociālo tiesiskumu vien un nepārliecināties, ka netiek nodrošināta arī pamata aizsardzība, piemēram, darba tiesību jomā. Tie visi ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Un esam piedzīvojuši to, ka šādu tiesību neapstiprināšana, neiedibināšana, tas saistās jau ar darba tiesībām, arī tālāk uz, kap, uz izglītību un tam līdzīgi pēc tam nospēlē par labu šim eh, varas, es, esošajam varas aparātam. Un viņi to, protams, izmanto dažādu veidu politiskos notikumos un arī vēlēšanās. Nu, lūk, tās ir tās lietas, ko, kam jums vēlē, kam vēlētos, lai jūs pievērstu uzmanību. Tātad sekojiet līdz tam, kas notiek uz vietas, skatieties uz valdības dotiem solījumiem un to izpildi tā, lai, ja viņi solamā kaut ko mainīt, šīs pārmaiņas arī notiktu. Jo jāsaka, šobrīd eh, vārdi no darbiem ļoti lielā mērā atšķiras Armēnijā. Es būšu gatava ar prieku atbildēt arī dažā, uz dažādiem jautājumiem, ja, ja jums tādi būtu. Uh, Nu, lūk, tas no manas puses viss. Thank you, Ms. Minazjan. Paldies, Minazjan kundze. Tagad es došu vārdu Alievas kundzei, kas runās par Azerbaidžānu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. 2006. gadā trīs Kaukāza republikas uh, parakstīja rīcības plānus, un visās trijās uh, bija arī ļoti tādu, tādas cerīgas izredzes, domājot arī par tādu tuvināšanos Eiropai. Azerbaidžānā bija arī pilsoniskās sabiedrības kampaņa. Uh, bet eh, tika arī atklāts, ka konkrētā klauzula līgumos nav iekļauta. Kas ir noticis desmit gadu laikā? Desmit gadus laikā Azerbaidžānā ir notikusi ne tikai cilvēktiesība demokrātijas lejupslīde, bet tā arī ir novirzījusies no šī sākotnē ar lielo entuziasmu uzsāktā ceļa. Uh, Es gribētu pievērst eh, jūsu uzmanību diviem struktūrāliem un vienam instrumentālam faktoram. Jārunā par struktūrālajiem jautājumiem tādiem kā, piemēram, eh, Krievijas ietekme un arī ģeopolitiskā situācija. Un jāsaka, ka ir arī valstis, kas ir, eh, tā teikt, izolētas no Krievijas, kas nevar saņemt arī pietiekami. Uh, daudz atbalsta no uh, rietumu valstīm un citām valstīm, kas varētu šo Krievijas ietekmi mazināt. Tādēļ Krievijas ietekme ir ļoti spēcīga un tā arī ietekmē valstīs notiekošo Azerbaidžānā. Šis, šis Krievijas spiediens tiek īstenots tāpat kā arī citās valstīs, ņemot vērā konfliktus Un kopš 90. gadu sākuma līdz pat šim brīdim tas tā notiek. Azerbaidžāna regulāri tiek sodīta par savu pro-rietumniecisko eh, politiku, eh, ņemot vērā arī šos konflikts, kas tiek izmantoti instrumentalizēti. Un ja mēs runājam par eh, iekšlietām, mēs esam lielāko daļu labklājības uzbūvējuši pateicoties naftas atradnēm, un jūs ļoti labi zināt, kas notiek ar valstīm, kad tās sāk šādu tirdzniecību, arī pēc dekolonizācijas institūcijas tos atvars joprojām ir vājš, un tādēļ demokrātijas un institūcijas institūciju, neatkarīga institūciju veidošana ir ļoti sarežģīta, ņemot vērā arī šīs enerģētiskās intereses. Pēc 2006. gada Eh, Azerbaidžāna sāka gūt eh, ievērojumu peļņu, pateicoties tieši naftai, un eh, sākās tā dēvētais resursu nacionālisms, un tas, protams, arī atņem motivāciju veikt turpmāku integrāciju. Bet, ja mēs runājam par sabiedrību, es varētu šeit pieminēt trešo aspektu, kas ir instrumentāls dabas, proti. Uh, kādas ir Eiropas Savienības un Azerbaidžānas attiecības. Ja mēs šeit runājam par tādu diferencētu pieeju, man liekas, tieši šie struktūrālie efekti netika pietiekami labi ņemti vērā, jo arī ekonomika, protams, to visu ietekmē, ietekmē politiku un sabiedrību, netika ņemti vērā arī individuālie šķēršļi reformu veikšanai katrā valstī. Un šeit tādi šķēršļi neapšaubām ir bijuši ņemot vērā simetriju, kam jāvalda ap sabiedrību un valsti. Un valsti ļoti, valsts struktūras ārkārtīgi lielā mērā spēcināja enerģijas, resursi, investīcijas. Un tas bija uh, valsts pakļautībā un pilsoniskā sabiedrība netiek pietiekam finansēta. Un Azerbaidžānas uh, pilsoniskā sabiedrība, piemēram, ir uh, desmit reizes mazāk finansēta nekā, piemēram, Grūzijā. Arī atbalsts uh, pilsoniskai sabiedrībai ir daudz niecīgāks nekā citviet, tādēļ tā ir ārkārtīgi viegli ievainojama. Un 2014. gadā mēs piedzīvojām. Uh, šo ļoti aso vēršanos pret pilsonisko sabiedrību, kad uh, tika slēgtas vairākas cilvēktiesību un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Un runājot par instrumentālo faktoru, es varu teikt, ka šī enerģijas uh, programma, memorands, kas tika parakstīts 2006. gadā, uh, galvenokārt ietekmēja tādu piesardzīgu reformu īstenošanas procesu, jo um, valdošajā kliķei likās, ka reputāciju, savu labo slavu var uh, iegūt tikai pateicoties labiem ekonomiskiem rādītājiem. Un tādā veidā Ja jūs garantējat energoapgādes drošību, ar to jau ir gana, cilvēki būs priecīgi tāpat, eh, un arī Eiropas Savienība pret jums attieksies kā pret vienlīdzīgiem. Runājot par Azerbaidžānu. Jārunā arī par izturību par sabiedrības izturību, kā Eiropas Savienības kaimiņu valstis attīstās, kas notiek cilvēktiesību demokrātijas tiesiskuma jomā. Es uzskatu, ka ES un Azerbaidžāns attiecībās šāda principa vienmēr ir pietrūcis un ir Mēs atbalstām Eiropas parlamenta veikumu. Jāsaka, ka tas vienmēr mums ir palīdzējis īstajā brīdī, reaģējis uz Azerbaidžānā un reģionā kopumā notiekošo, bet, diemžēl, mm, šim paustajam atbalstam nesakoja nekādi darbi, kas varētu uzlabot eh, pilsoniskās sabiedrības situāciju Azerbaidžānā. Mūsu sabiedrībai tas ir no svēra. Protams, ir jānošķir šādā tik bagātā valstī institūcijas no sabiedrības, un šī elite turpina pastāvēt, ņemot vērā arī uh, pēļņu, kas gūta tirgoties ar naftu, nevis, piemēram, uh, iekasēt nodokļus. Mēs vēlamies tādu principiālāku pieju paturot prātā arī jauno globālo stratēģiju, kas ir minēta jaunajā globālajā plānā, principiāls pragmatisms. Tāds nosaukums tā ir dots. Mēs ceram, ka šis pragmatisms nenozīmēs citu svarīgu jautājumu atstāšanu novārtā, kas īstenībā ļoti spēcīgi raksturo Eiropas Savienību. Mēs runājam par tādu soft power, neformālo varu. Un gribējām pieminēt arī imigrāciju. Sektorālā sadarbība un administrācija varētu arī kavēt institūciju veidošanas procesu, jo mūsu līderi jau ir iemācījušies apieties ar reformām, lai tās izmantot savās interesēs. Mēs te varētu runāt par re decentralizācijas reformu, deregulāciju, bet īstenībā tas nozīmē vēl lielāku varas koncentrēšanos vienās rokās, varas monopolizāciju. Tas viss ir jāiekļauj iespējamajos nolīgumos, par kuriem tieši tagad norisinās sarunas. Azerbaidžānu raksturo arī tas, ka mums ir lielākais politisko ieslodzīto skaits Ja nebūtu Eiropas Savienības, tad mēs pat nezinātu, uz ko paļauties. Un jāpiemin, ka joprojām Azerbaidžānā ir uh, cilvēki, kas neskatoties uz uh, uh, Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem, joprojām atrodas cietumā, piemēram, Mameido kungs. Ir arī Aguseino kungs, blogeris, arustēts, kāds cilvēks ir arī mīris cietumā. Galandārava kungs, viņš bija blogeris un žurnālists, viņš nomira apcietījumā, ir bijušas arī ārpus tiesas nogalināšanas, septiņi cilvēki nesen tika noslapkavoti tās augtajā valsts nodevības uh, apsūdzībā un arī pēc tam tika apglabāti slepeni. Mēs gribētu arī eh, pateikt, ka politiskie līderi mēģina, protams, um, uh, nokratīt šo atbildības nāstu no sevis un arī uh, negrib uzņemties atbildību par politisko klauzulu pārkāpšanu. Cik daudz laika man ir uh, atvēlēts, vaicā Alijevs kundze? Gribēju piebilst, ka, protams, energoapgādes drošība un tirsniecība būs tās jomas, uh, par, kurās pastāv uh, lielākā vienprātība starp Azerbaidžānu un Eiropas Savienību, bet energo apgādes drošība ties vai ir tāds faktors, kas varētu veicināt demokrātijas veidošanu. Tas viss ir jāņem vērā. Tas viss ir jāpaturprātā, slēdzot arī nolīgumus. Ja mēs runājam par ieteikumiem, ir jāpieprasa nekavējoties atbrīvot politiskie ieslīdzotī, ir arī uh, jāievēro mēdīja brīvība, uh, opozīcijas tiesības un jāsaka, ka tie ir galvenie priekšnosacījumi, lai varētu izveidot pietiekami labu strateģisko partnerību. Un uh, jāsaka, ka Azerbaidžānā mēs vēlamies šo līdztiesību. Uh, līdztiesīgas attiecības, un tās nebūs iespējamas, ja tiks runāts tikai par starptautisko un pamatiesību ievērošanu. Ir tāpat arī jāpieprasa pārskatīt visi ierobežojošie likumi attiecībā, piemēram, uz NVO, to reģistrāciju, donoru um, reģistrēšanu. Ir jāpieprasa amnestija visiem NVO, ir um, jāatbrīvo to konti, jāļauj to locekļiem pārvietoties brīvi un ir jāizveido arī dialogu dialogs starp valdību un NVO un nedrīksta pieļaut arī iebiedēšanu. Azerbaidžānas iestāja PTO ir jānosprauž par vienu no prioritātēm. Ja nav šeit eh, runāts par uh, E, īpašām normām, tad e, jāsaka, pašreizējās politiskās tendences būs ar tādu ļoti pārējošu efektu. Tādēļ ir jāgarantē visu uh, veikto. Līguma, nolīguma īstenošanas sakarā visu veikto darbu pilnīgi caurskatāmība Eiropas Savienībai ir jāatzīst, ka energoapgādes drošības uh, jomā tiek veikts daudz, ir jāņem vērā arī uh, to, eh, cik svarīgi tas ir, lai veidot dialogu starp sabiedrību un valdību, ir jādomā par tirzniecības nolīgumu slēgšanu, lai varētu stimulēt reformas un diversificēt ekonomiku, ņemot vērā arī decentralizāciju, kā arī liberalizāciju. Un, protams, ja jums ir ierobežoti instrumenti kaut ko ietekmēt uh, politikas jomā, ir jārūpējas arī par akadēmisko sadarbību, par sadarbību ar universitātēm, zinātniekiem, uh, jāpieļauj Azerbaidžāņu studentu piedalīšanās dažādās starptautiskās apmaiņas programmās un, protams, jābūt arī informācijas kampaņam. kampaņam. Tagad es beigšu uzstāties un, ja jums ir jautājumi, labprāt, uz tiem atbildēšu. Paldies! Thank you, Ms. Alieva. Paldies, Lievs kundze, par jūsu sniegto ieskatu situācijā Azerbaidžānā. Ir ieradies arī Šivuvkungs, uh, kuram dosim vārdu, un pēc tam mums būs iespēja uzdot jautājumus un uh, debatēt. Šilkungs ir atbildīgs uh, par uh, sadarbību un uh, ar šo reģionu. Paldies, godātie Armēnijas Azerbaidžānas draugi. Atvainojos, ka es nokavējos. Man bija ļoti aktīva darba diena un varēju ierasties tikai tagad. Tiešām atvainojos, ka nevarēju noklausīties. Uh, šīs prezentācijas, bet es pastāstīšu par uh, ārējās darbības uh, dienestā mm, uh, pozīciju sarunās ar šīm abām valstīm. Tātad vispirms Armēnija, kad, starp citu, 2013. gada 30. septembrī. Tā bija mana pirmā darba diena, kad uh, Armēnija uh, nolēma uh, izstāties no asociācijas nolīguma, par ko bija pabeigts sarunas, un vienlaik pievienoties Eirāzijas Savienībai, bet tāpat laikā veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, bet ne uh, ar asociācijas līguma starpniecību. Un tad bija jāizvērtē, kas tehniski būtu iespējams, ņemot vērā dalību Eirāzijas Savienība. Un arī uh, mēs gaidījām Armēnijas uh, viedokli šais jautājumos. Uh, Armēnijai bija jāizvērtē saistības, kāda tā uzņemas, iestājoties Eirāzijas Savienībā. Uh, Un visbeidzot 2015. gadā Eiropas Savienība pieņēma jaunu sarunu vešanas mandātu šim nolīgumam. Sarunas sākās 2015. gada decembrī, sarunas tika pabeigtas uh, diezgan ātri, proti 2017. gada februārī. Mēs eh, šajās sarunās varējām daudz eh, pārņemt no tā, par ko bija vēsta sarunas eh, asociācijas līguma kontekstā, piemēram, politiskos aspektus un. Tāpat varējām pārņemt arī lielā mērā likumdošanas saskaņošanas daļu. Uh, Eh, Armēnija apņēmās eh, to īstenot eh, šajā nolīgumā. Virknē joma tika piešķirti ilgāki termiņi, bet kopumā šis nolīgums ir ļoti labs, tas ir tālējošs, joprojām vērienīgs tirzniecības sadaļa Mm, šī brīv, iepriekš brīvās un visaptverošās uh, brīvās tirzniecības sadaļas um, aptvērums ir ierobežots. Eiropas Savienība izvirza noteiktas prasības, kas ir atšķirīgs no uh, uh, šīs iepriekšējās. Tagad tā ir visaptveroša, padziļināta sadarbības vienošanās, jeb sepa. Martā tās tika parafēts, šis nolīgums tagad ir paredzēts to parakstīt. Un teksts vēl ir jāpārbauda abu pušu uh, juristiem, lingvistiem. E, dokuments jāpārtulko visās Eiropas Savienības oficiālās valodās un armēņu valodā. Ja visi šie soļi tiek pabeigti e, noteiktajā laikā, tad SEPA varētu parakstīt Austrum partnerības e, samit laikā šā gada novembrī. Un Eh, tas apliecina, ka eh, austrumu partnerības valstī var būt eh, padziļināta sadarbība ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm un arī ar citām savienībām, proti Eiro, Eirāzijas Savienība, kur ir noteiktas saistības. SEPA atšķirībā no asociācijas nolīguma neparedz uh, padziļinātu visaptverošu brīvās tirzniecības uh, zonu un muitas uh, savienību. Un, uh, un nav iespējams veikt sarunas par uh, brīvās tirzniecības nolīgumu ar trešām valstīm. Tas būtu bijis citādi, ja būtu bijis šis padziļinātais brīvās tirzniecības nolīgums. Tiek uh, veidota vidē, tirzniecībai un investīcijām, bet nav paredzēta atsevišķa investīciju sadaļa, bet to visu, tas viss būs uh, plašāk pieejams, kad šīs nolīgums būs parakstīts. Tagad par Azerbaidžānu. Šeit mēs neesam pavirzījušies tik tālu uz priekšu kā attiecībās ar Armēniju. Asociācijas nolīguma sarunas sākās 2011. un 2012. gadā, bet uh, mēs uh, konstatējām, ka Azerbaidžāna nevēlas iesaistīties uh, tik dziļā asociācijas procesā kā citas austrumkaimiņa attiecību valstis, bet vēlas veidot apusējas partneru attiecības, balstoties uz kopējām interesēm un uh, apusēju ieguvumu. 2015. gada Rīgas austrumu partnerības samitā komisārs uh, Hans uh, prezent, saņēma no um, Azerbaidžānas uh, partnerības nolīguma projektu, lai padziļinātu uh, mūsu attiecības, jo partnerības un sadarbības nolīgums jau ir parakstīts pirms 20 gadiem, tas ir jāmodernizē. Uh, un tāpat jāņem vērā pārskatītā um, austrumu un kaimiņu attiecību politiku un arī uh, attīstība uh, globālā mērogā ko, kopš šā laika. 2015. gada decembrī tika nosūtīta delegācija, lai uh, uh, izpētītu kontekstu šim nolīgumam. Tātad mēs konstatējām, ka uh, nevaram atkāpties no līdzšinējā partnerības un sadarbības nolīguma. Tam ir jābūt jo tiesiski saistošam un jaunais nolīgums aizstātu pašlaik spēkā esošo nolīgumu. Un tika tātad piedāvāt šis projekts Eiropas Savienībai un mums bija diezgan elastīga pieeja jāīsteno, izvērtējot šo projektu, mēs uh, uh lūdzot pilnvarus no dalību valstīm, uh, ņemām vērā daļas no šī dokumenta, tātad uh, jaunais nolīgums ap, es domāju, ka paplašinās mūsu attiecību aptvērumu un ņems vērā Eiropas kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanu. Saruna sākās uh, šā gada 7. februārī, kad prezidents Alievs apmeklēja Briseli. Šī saruna uzsākšana dod iespēju modernizēt, aktualizēt ne tikai juridisko pamatu, bet arī attiecības kopumā varam paplašināt uh, sadarbības zonu klāstu. Mums uh, ne visas uh, šīs jomas ir nosaktas ar pašreizējo nolīgumu. Tāpat tas dod iespēju padziļināt sadarbību brīdī, kad Azerbaidžāna uh, cenšas uh, diversificēt savu ekonomiku līdztekus uh, enerģetikas nozarei, kam ir uh, ļoti liela ekonomiska nozīme, bet vēlas attīstīt arī citas jomas, piemēram, transportu, kas ir ļoti būtiski. Tā kā Azerbaidžāna atrodas krustcelē starp Āziju un Eiropu, turismu attīstīt, tāpat cīņu pret terorismu, digitālo ekonomiku attīstīt. Uh, ko vairāk kārt arī ir um, um izcēlusi pašreizējā Igaunijas prezidentūra. Alievas uh, kundzes uh, teiktais arī apliecina to, ka mums ir iespēja um, aktualizēt Azerbaidžānas saistības demokrātijas un cilvēktiesību jomā, ņemot vērā dalību Eiropas padomē. Un šo uh, punktu mēs apspriedām ar dalībvalstīm, kad vienojāmies par sarunu vešanas mandātu. Šis, protams, nolīgums aptvers politisko, tirzniecības, ekonomisko sadaļu, būs īpaša sadaļa par demokrātiju, cilvēktiesībām un labu pārvaldību, ko arī augstnovērtē Azerbaidžānas puse un uh, sarunas, kā tas ir uh, parasti ar trešām valstīm, notiks trīs darba grupās. Pirmkārt par uh, politiskiem jautājumiem, ko vada Luksdemiņie, kas ir mans direktors, un viņš veida sarunas arī ar Armēniju. Tālāk tirzniecības grupu vadīs DG Trade un trešo grupu vadīšu es pats. Mums jau ir bijušas divas sarunu kārtas par politisko uh, sadaļu maijā un jūnijā, un vēl varētu būt uh, arī vasarā uh, viena sanāksme. Un mēs vēlamies sarunas noslēgt pēc iespējas ātri. Šajā politiskajā sadaļā ir arī, mēs apspriežam politisko dialogu, cilvēku tiesības, uh, brīvības tiesiskumu un esam sasnieguši kopumā labu progresu arī cilvēku tiesību jautājumos, kur uh, esam pietuvojušies uh, vienošanās panākšanai. Tātad tirsniecības jomā um, bija, uh, ir notikusi sanāksme jūnijā, turpinām sadarboties video konferenču uh, režīmā, SPS, NOMA, IPR un kopumā būs 12 nodaļas tirzniecības sadaļā. Protams, tas, ka Azerbaidžāna nav PTO locekle, nu, mūsu dzīvi neatvieglo, bet mēs ceram, ka intensificēsim šo darbu un dosim arī ieguldījumu un palīdzēsim ar uh, Azerbaidžānai pievienoties šai organizācijai. Un trešajā grupā mēs esam ats, uh, sākuši sarunas par deviņām nodaļām, par pilsonisko sabiedrību. Šī nodaļa vēl nav atvērta, un es domāju, ka šī jaunā, jaunais nolīgums radīs labu pamatu mūsu attiecību intensifikācijai ar Azerbaidžānu, ņemot vērā Lēlas Alievas pieminētos aspektus. Paldies, esmu gatavs atbildēt uz deputātu jautājumiem. Paldies, Šubalkungs. Mēs uzklausījām trīs interesantas uzrunas, un tagad ir iespēja uzdot jautājumus un jautājumus debatēt. Kopumā mums rīcībā ir uh, aptuveni 45 minūtes. Ir kolēģi, kas interesēs par Azerbaidžānu un kas interesēs par Armēniju. Es domāju, ka nedalīsim nekādās grupās mūsu deputātus un dosim vārdu visiem deputātiem, kuri lūguši vārdu. Katrām rīcībā būs trīs minūtes. Vispirms Savku kundze. Ku... ETP grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos izteikt dažus uh, komentārus par Azerbaidžānu, jo esmu um, ETP ānu referente šai uh, jautājumā sarunām par nolīgumu, kas uzsāktas šā gada februārī. Uh, ir eh, jābūt vērstām uz eh, galveniem izaicinājumiem - energoapgāde, diversifikācija. Un šis nolīgums, kas tiek gatavots kā alternatīva, uh, asociācijas nolīgumam ar Austrum partnerības atsevišķām valstīm, bet nebūtu jāpieļauj atkāpe no pamatvērtībām, ir jāuzstāj uz demokrātijas un cilvēku tiesību principu īstenošanu šajā jaunajā visaptvarošā nolīgumā. Paut, kaut ir sasniegts zināms progress atbrīvojot politieslodzītos un žurnālistus, tāpat mainot likumdošanu par uh, Uh, pilsonisko sabiedrību, tomēr daudz kas uh, vēl nav atrisināts, kā liecina nesenās aktīvistu apcietināšanas. Tāpat uh, vēlos runāt par pēdējo nedēļu notikumiem, par spriedzes pieaugumu starp Armēniju un Azerbaidžānu. Um, Kalnu Karabahas konflikts nav risināms militāriem līdzekļiem, ir jārod politisks risinājums ielgušajam konfliktam. Atbalstām ECO Minskas grupas starpnieku centienus šajā kontekstā. Gribu teikt, ka nesen piedalījos AFET delegācijas braucienā uz Armēniju un Grūziju un esmu pārliecināta, ka nav iespējams bez dialoga panākt ilgtspējīgu mieru un stabilitāti, un Eiropas Savienība ir eh, vienīgā, kam ir morālās vērtības, kas var palīdzēt šādā situācijā. Pateicos ārējās darbības dienestam par to, ka tiek rosināts dialogs un sarunas starp abām valstīm. Paldies! Paldies, S un D grupas pārstāvis neviena nav. EKR grupa Čāls Stanoks. Paldies priekšsēdētāji. Mana grupa, protams, atbalsta e, šo nolīgumu ar Azerbaidžānu, kaut arī e, esam pagātnē e, pauduši bažas par demokrātijas trūkumu un pārvaldības veidu Baku un arī e, separ um, Armēniju noslēgšana. Mēs saprotam, e, kādi apsvērumi ir Armēnijai, e, balstoties uz Krievijas drošības aizsegu, kādēļ nebija iespējams parakstīt um, Uh, asociācijas nolīgumu, bet uh, neesam tomēr konstatējuši nekādu īpašu attīstību Eirāzijas Savienībā. Tā drīzāk ir tāds embrionisks veidojums un uh, tikai. Uh, Bet, protams, par šo jautājumu būtu jārunā drīzāk pašiem armēņiem ar Maskavu. Neviens no viesiem to nepieminēja, bet varbūt komisija varētu vai mūsu viesi komentēt par eskalāciju un divu civilu e, iedzīvotāji, Azerbaidžāņu civili iedzīvotāji bojāēju, bet pirms tam arī ir gājuši bojā ārmēņi Kalnu Karabahā. Kā varam uh, mazināt eh, eskalāciju šai konfliktā. Un ir jautājums, ko es uzdevu jau sen, kādā mērā Eiropas Savienībai būtu jāpārstāv Minskas, būtu jāpā, jābūt pārstāvētāji Minskas procesā, nevis uh, Francijai. Un varbūt būtu jānosūta uh, kopējās drošības un aizsardzības uh, Uh, politikas misija, nevis ECO misija uz uh, robežu varbūt tagad Mogarīnī kundzei būtu iespēja rīkoties aktīvāk, proaktīvāk, nevis uh, vienkārši gaidīt uz Parīzi, Franciju, kur ir iesaistīta šajā Minskas procesā, kurš pagaidām nedod nekādus uh, rezultātus, un nekas uz robežas nav mainījies pēdējo desmit gadu laikā. Paldies Čārzam Tanokam. Tagad Alde grupas vārdā četri kolēģi vēlas uzstāties. Vispirms Nikolai Kungs, kurš ir referents par eh, kundzes atvainojas par Azerbaidžānu referenti. Mēs augstu vērtējam abus nolīgumus ar Armēniju un Azerbaidžānu. Tā ir iespēja būt plašāk, uh, nodrošināt plašāku Eiropas Savienības pārstāvniecību, bet uh, situācija abās valstīs bija atšķirīga. Viena ir uh, veidojas ciešas attiecības ar Krieviju, Armēniju, un otra vēlas būt neatkarīgāka, proti Azerbaidžāna, bet tas nekavē attīstību šajā jomā. Runājot par politisko situāciju, uh, Es uh, paužu nožēlu par 4. Uh, jūlija incidentu, kad uh, Armēnijas armija nogalināja vienu Azerbaidžāņu civilu, divus armēņu civ, Azerbaidžāņu civiliedzīvotājs atvainojas. Un būtu jāaicina abas puses pārtraukt vārdarbību uz robežas, jo šis ceturtā jūlija incidents notika nevis Kalnu Karabahā, bet Azerbaidžānas teritorijā, tā kā savu veidu agresija tā bija. Bet mēs eh, zinām, kāds demokrātijas līmenis vēl šajā uh, reģionā, kāda ir cilvēktiesību situācija. Dialogā mēs aicinām uzlabot cilvēktiesību situācijas uzlabošanu, atbalstīt vairāk pilsonisko sabiedrību. Uh, tas būs arī iekļauts mūsu politiskā pieejā sarunu procesā, un es domāju, jo ātrāk šīs vienošanās tiks parakstīt, jo labāk tas būs šim reģionam. Tas nodrošinās mūsu vērtību popularizēšanu šai reģionā. Pretējā gadījumā ir grūti gūt uh, taustāms rezultāts, un tas nāk par labu sadarbībai starp abām pusēm. Es ceru, ka pēc šī nolīguma Eiropas Savienība būs uh, aktīvāk pārstāvēta arī uh, drošības jomā šajā reģionā, jo manā izpratnē Vinskas formāts ir cietis neveiksmi. Mēs gadiem runājam par Minskas formātu, uh, bet nav nekādu redzamu rezultātu visam šim procesam. Ja Eiropas Savienība būtu iesaistīta stabilitātes paktā šai reģionā, tās būtu pareizais risinājums, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti reģionā, lai garantētu uh, Azerbaidžāns pašnoteikšanās tiesību īstenošanu. Es ceru, ka ja mēs strādāsim kopā, mēs varēsim ievērojamus uzlabojumus sasniegt arī nodrošinot uzlabojumus Armēnijas Azerbaidžāns pilsoņu dzīvē. Paldies, saka priekšsēdētājs, man ir pieteikušies pieci runātāji vēl. Vēl viens eh, Buhner kungs, tātad tagad noslēdzus šo sarakstu. Nākamais tātad Mihails Gālers. Paldies! Uh, ļoti labi, ka šī sanāksme eh, notiek tieši tagad šī uzklausīšana, jo ceturtdien es došos uz konferenci Armēnijā. Un uh, Um, un uh, domājot par politisko gaisotni šai uh, valstī, par uh, vienošanos īstenošanu, ja mēs domājam par 2013. gadu, kad šī vienošanās tika parakstīta, pēc tam citi nevēlējās to parakstīt. Nu, man jautājums toreiz Armēnija bija tādā situācijā, ka Putins droši vien bija pateicis, ja jūs parakstāt šo nolīgumu, tad uh, aizmirstiet par manu militāru atbalstu pret Azerbaidžānu, nu tā es uh, to saprotu. Tagad šis nolīgums nav tik tālējošs, un man tāds jautājums nu, nevis par šo tirsniecības sadaļu, bet par politisko sadaļu, eh, domājot par valsts un demokrātijas attīstību ilgtermiņā. Nu, eh, kā tas, eh, ja mēs paskatāmies, kas notika 2013. gadā, Teiksim, ja Nukovičs, ja būtu parakstījis nolīgumu, viņš būtu koncentrējies tieši uz ekonomiku, nevis uz politiskiem jautājumiem, tiesiskumu, demokrātiju. Tur droši vien maz kas būtu panāks. Bet tagad, eh, ja kaut kas tāds tiek parakstīts, kā jūs vērtējat? Um, Tātad eh, tiek eh, parakstīts nolī, šis nolīgums bez intensīvas sadarbības ekonomiskā jomā, ņemot vērā eh, valstī politisko attīstību un konstitūcijas grozījums, vai būtu iespējams panākt vienošanos ar Azerbaidžānu un tad vēl uh, varbūt eh, arī eh, doties tālāk eh, ekonomiskā sadarbības jomā attiecībās ar Eiropu. Paldies, Galvā kungs. Nākamais AKR e grupas vadā Jureka kungs. Lūdzu, trīs minūtes jums. Liels paldies, priekšādātāji. Eiropas Savienība atbalsta mierīgu konfliktu risinājumu Kalnu Karabahā. Bet no nosacījuma šāda risinājuma rašanai nozīmē to, ka vajadzīgs vismaz um, pamiers, un šobrīd nav tāda mehānisma, kas ļautu šo situāciju kontrolēt, uzraudzīt. Uzraudzīt to, vai ar pamieru saistītie noteikumi tiek īstenot, lai arī Mīnskas grupa par šādu mehānismu izveidi ir turpinājusi at runāt atkal un atkal. Un tāpēc līdz ar To vienalga, kā mēs arī neskatāmies uz šīs grupas rīcību, tas tomēr ir konkrēts priekšlikums, kas ļautu izvairīties no tādām traģiskām situācijām, kā piedzīvojām pagājušajā nedēļā. Mēs zinām, ka Armēnija uzskata, nu vismaz paziņo, ka tas bija provocēts incidents, ka bija, lūk, raķešu metēji izvietoti šai apdzīvotajā teritorijā bet es domāju, ka mums ir vajadzīgs mehānisms, kas ļaut no šādām situācijām izvairīties. Un pavisam konkrēts priekšlikums mums, kā Eiropas Savienībai, būtu tāds, ka mēs varētu aicināt augsto pārstāvi. Lūgt abām pamieru pusēm šāda veida uzraudzības mehānismu ieviest tieši tā, kā to paredz Minskas grupa un arī savās sarunās par kontraktiem, par vienošanos starp abām valstīm, mums būtu jāietver nu, tāds kā labās gribas izpausmas apliecinājums, respektīvi šāda minētā priekšlikuma ievērošana. Lūk, tāpēc gribu vēlreiz aicināt augsto pārstāvi iznot šādu iniciatīvu. Lies paldies, saka priekšādātājs. Vaiglakungs, Vaiglakungs Aldi grupas vārdā tālāk. Paldies priekšādātā visai paradoxāli, ka mēs runājam par jaunām līguma attiecībām ar divām valstīm, kas ir kaimiņu valstis, bet kas ir tik ārkārtīgi atšķirīgas. Es domāju, ka komisija ir izvēlējusies pareizo pieeju un pagātnes pieredze, cenšoties panākt vienošanos ar katru no šīm valstīm, mums ir mācījusi to, ka iespējams mums ir jāņem vērā viņu specifiskās nostājas, raksturi. Un mūsu kā Eiropas Savienības intereses šajā reģionā. Mēs gribēju vēl tikai uzsvērt, Tad, kad mēs runājam par savām interesēm nodrošināt mieru un stabilitāti šajā reģionā, jo tas, protams, ir mūsu kaimiņu reģions, tad tādā gadījumā Azerbaidžāna ir valsts, kas faktiski ir starp diviem, uh, um, iespies starp diviem lieliem kaimiņiem, kas ir katra ar savām strateģiskajām interesēm. Viena tā tad ir Irāna dienvidos, un otra, protams, ir Krievija ziemeļos. Armēnija savu lēmumu ir izdarījusi. Un tā ir tikai viens ciešs draugs un atbalstītājs. Es atceros toreiz prezidentu paziņojumu, Armenijas prezidentu paziņojumu, kad viņš teica, ka, mm, ka Krievijas bruņoto spēku klātbūtne uz mūsu teritorijas rada visnopietnāko um, drošības garantu mums. Bet, nu, lai nu kāds arī nebūtu, šobrīd strādājam pie divējiem nolūkumiem, un tas pats par sevi ir pozitīvs solis uz priekšu. Tas ir kaut kas tāds, kas, domāju, laika gaitā varētu novest pie mūsu attiecību uzlabošanās eh, un situācijas uzlabošanās reģionā, demokrātijas situācijas uzlabošanās reģionā. Plašriņas līdzekļu brīvība, runas brīvība un tā tālāk. Un tāpēc piezīmes no abām paneļu runātājām attiecībā uz šo elementu bija ļoti savlaicīgi izteiktas un, manuprāt, būtu nu no dienu jāņem vērā. Bet, nu, protams, varbūt vēl viens tāds neliels papildu jautājums, ko gribu pieminēt. Es īsti neredzu, ka šeit būtu iespēja veidot stabilas attiecības, ja netiek atrisināts Kalnu Karabahas jautājums. Es piekrītu arī skepsē, ko pauda kolēģi attiecībā uz to, cik efektīvi darbojas Mīnskas grupa. Es tāpat arī domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu krietni aktīvāk līdzdarboties pašā Minskas grupā. Mēs kaut kā tā dīvainā kārtā pirms šiem vairākiem gadiem šo savu vietu atstājām. Tas bija Eiropas Savienības sēdeklis šais sarunās un atdevām to Francijai. Es nedomāju, ka tas bija tāds pareizs lēmums un ka tas ļauj Eiropas Savienībai aktīvāk līdzdarboties šai problēmas risināšanā. Un otra lieta, ko gribēju uzsvērt. Neaizmirsīsim, ka vienīgais šāda veida problēma risinājums, protams, var būt rasts tikai un vienīgi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Un starptautiskās tiesības paredz, ka līdzīgos gadījumos tā valsts, kas okupē un tā valsts, kuras teritorija tiek okupēta, uh, ir nu, definīcija, kas skaidri pati par sevi tiek pateikt, un abām pusēm tam ir jābūt skaidram. Un šai gadījumā tieši šīs sarunas, manuprāt, arī piedāvā mums iespēju piedāvāt abām pusēm izskaidrot to, ka ir vajadzīga plašāka empātija no abām pusēm, lai veidotu labas kaimiņa attiecības. Un visa šī valsts propaganda – nekādā gadījumā šai procesā nepalīdz. Paldies Ivo Vaiglam. Un tagad Buhner kungs. Vielen Dank. <clears throat> Ich habe zwei kurze Fragen. Paldies, man ir divi īsi jautājumi pirmām kārtām. Azerbaidžāna nav eh, PTO dalībvalsts. Kad jūs sagaidāt uh, tā notikšanu, jo sarunas jau norisinās un tad nolīgumus, nu, eh, kas attiec uz tirzniecību, arī varētu mm, paplašināt. Otrs jautājums eh, saistīts ar Armēniju. Jūs teicāt, ka peļņa ienākumi ir ierobežoti, jo valsts ir iestājusies Eiropas, Eirāzijas federācijā. Uh, Ko tas nozīmē? Jūs uh, jau, uh, mēs piedzīvojām līdzīgas detaļas, uh, ņemot vērā citas valsts, un tādēļ detaļas būtu patiešām svarīgas. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Nākamais runātājs Austrēvičs kungs. Priekšādātāji, paldies! Paldies, ka norganizējāt šo uzklausīšanu un uzaicinājāt NVU pārstāvis no Armēnijas un Azerbaidžāns izteikties. Un, protams, ļoti labi, ka klāt ir arī um, AD, ārējā darbības dienas pārstāvis. Nu, mēs runājam šeit kaut galā par tādu iesaldētu konfliktu, ko nav radījusi Eiropas Savienība, bet gan šī lielā valsts vairāk uz ziemeļiem, kas vēlējās zināmā mērā iegūt savās rokās sviru pār visām valstīm Dienvidu Kaukazā. Un ir jau viegli kontrolēt situāciju, ja jūs nu, šādā veidā uh, rīkojaties un paturat šādas svirs savā rīcībā. Un mana, mans viedoklis ir šāds tagad nu, ka, lūk, ne okupētā, ne okupētāja valsts nebūtu jāapvelt ar tiesībām atteikties no cilvēktiesību ievērošanas. Šeit abām valstīm vajadzētu izteikt vienlīdzīgu kritiku, neatkarīgi no tā, par kuru valstu runājam, Armēriju vai Azerbaidžānu. Muhtarlī piespiedu nolaupīšana, manuprāt, bija arī ļoti skaidra vēsts Azerī valdībai par to, ka tā nedrīkst rīkoties, nedrīkst šādi izturēties, un tas pats attiecas arī uz Armēniju. Un kad es lasu šos ziņojumus par situāciju Alhanlī reģionā, nu atvainojiet, man tiešām ar nožālu jāsaka, ka šie cilvēku upuri nu, no Azarī puses arī ir vienkārši traģiski. Es lasu šeit par to, ka Armēnijas cīņai gatavs vienības faktiski arī te ir pielikuši savu roku. Nu, tas nozīmē tikai tālāku naidīgumu padziļināšanos un konflikta paliel, paplašanāšanos reģionā. Tas nekam nav vajadzīgi. Uh, Tāpēc mans NVO pārstāvjum jautājums ir, ko, kā jūs skatāties uz šiem, kā jūs skatāmies uz cilvēktiesību dialogiem ar šīm valstīm? Vai jūs novērojat arī kādu progresu šajos cilvēktiesību dialogos ar Armēniju un Azerbaidžānu? Un otra lieta, kā jūs vērtātu uh, kontaktu līmenis starp NVO abās valstīs. Nu, ja, labi, ja vadība, valdība nerunā tādā līmenī, kā tām vajadzētu runāt, vai NVO komunicē, dara savu darbu un tuvina iedzīvotājus abās šais valstīs citā līmenī, ko jūs sakat par šo elementu? Un savukārt mans jautājums eh, komisijas pārstāvim. Mums ir sarunas, lūk, ar divām valstīm. Viena ir šai Eirāzijas Savienībā, vienai, tā teikt, no šīm NVS valstīm. Ko jūs teiktu, ja varētu sarunas varbūt veikt daļai ar Eirā, Eirāzijas Savienību kā tādas? Protams, nezinu, ko saka eh, vispār šīs tās augtās savienības akī. Kāda šeit ir atbilstība, kāda veida ietekme būtu iespējams varbūt nākotnē nodrošināt, izvēlēto, izvēloties šādu sarunu vešanas līmeni? Paldies! Lies paldies Austrēvičas kungam un visbeidzot Nārta kungs. Priekšādātāji pateicos. Armēnija ir dīvaina valsts. Un neskatoties uz, uz demokrātisku attīstību, demogrāfiski pilsēta šai valstī ir um, ļoti negatīva situācija. Jaunieši atstāja Armēniju, jo viņiem nav nekādas labākas dzīves garantijas. Un tas arī galvenokoties tāpēc, ka par normu tiek uzskatīta korupcija, visi šie oligarhu pasākumi iet cauri pilnīgi visiem sektoriem um, valstī ekonomikā. Un tāpēc Tad, kad runājam par struktūrālām un pārstruktūrālām reformām, tad te runāja arī par sociālo struktūru, kas būtu um, jāpadara par dabisku, bet šobrīd, kā jau teica oligarhis, faktiski ir sadalījuši visu šo valsti tādā vai citādā veidā, un nekā tur cita vairs pat nemaz nav. Un tas nozīmē, ka beigu, ka iegās šī superstruktūra pārņems pilnīgi visu un visa veida juridiskās reformas kas eh, tiek veiktas, ja tās nepieliks purktu šai caurum cauri sapuvušajai oligarhijai, tad, nu, neko nevarēsim panākt. Tāpēc gribu jums vecāt, kādas reāls cerības pastāv šai jomā gūt virsroku. Tālāk par Kalnu Karabahu un eh, turienes konfliktu. Vai tad tā nav tā kā tāda Pandoras lādes vaļā vēršana, kas pats pa sevi ir ļoti bīstams pasākums? Ir pilnīgi neiespējams tāds mikslis šai gadījumā, kombinācija. Šeit ir teritoriālās nedalāmības princips no vienas puses, ko, kam pamatā ir Helsinku principa. Tas nozīmē, ka Azerbaidžānai vajadzētu šo daļu dot atpakaļ. Un tad ir Mīnskas vienošanās, kas savukārt nozīmē, ka vajadzētu teikšanu dot Kalnu Karabahas iedzīvotājiem. Un, uh, tādā veidā nodrošinātu pašnoteikšanos. Ja ņemam vērā Kalnu Karabahas asamblējas lēmto, viņi nemaz nevēlējās kļūt par daļu no Azerbaidžānas, kad tur tika pasludināta neatkarība. Un šāda autonomā asamblēja Dienvidosetijā, piemēram, nevēlējās būt daļa no Gruzijas savu laiku. Mm, nu tad ja šeit mēs liekam vienādības zīmes, tad viena no otru, un tad mēs nekā nevaram no, piemērot atšķirīgus kritērijus, un tad Pandoras lāde ir vaļā šai gadījumā. Mm. ASV Krievija un Francija, tad faktiski nu, būs strupceļā, jo tad tas pats var attiekties arī uz Krimu, jo tad iznāk, ka jādod vārds ir turienes iedzīvotājiem un Krievas iedzīvotāji arī tad varētu saņemt tiesības uz pašne, pas, pašnoteikšos. Man liekas, ļoti bīstams precedents, kur taktika, ta, taktiku aizstāja stratēģiska pieeja. Paldies, Nārta kungs! Tālāk mans ierosinājums ir tāds, ka mēs varētu darbu pie šīs darba kārtības punkta beigt īsi pēc puspieciem, jo tālāk ieradīsies eh, Izraels delegācijas pārstāvi. Nu, tas nozīmē, ka šobrīd viesrunātājiem tiek, pie, nu, tiek atvēlētas apmēram 5 minūtes katram. Nu, vispirms varbūt dāmām vārds. Nu, Alievas kundze varētu dot jums pirmajai vārdu apgrieztā kārtībā, te jūs varētu atbildēt uz jautājumiem. Un un tad eh, Mīnes Janas kundze un visbeidzot komisijas pārstāvis. Piecas minūtes katram. Paldies! Jā, es domāju, ka ir ES līdz klātbūtnes deficīts Kalnu Karabahas konfliktā. un tas neatbilst tam, cik ļoti nozīmīgs ir šis jautājums. Es tāpat arī piekrītu, ka vajadzētu būt daudz aktīvākai es līdzdalībai jo šis jautājums ir tas, kas palīdz Krievijai saglabāt varu šai reģionā, ne tādā strikti likumīgā veidā, bet nu, turpinās, piemēram, arī iero, ieroču sacensību bruņošanās, jo bruņota spēka piemērošana jau nav leģitimizēta Minskas procesā. Nu, tātad, šīs puses izdarīja secinājumu, ka, ja tās būs plašāk militārus priekšpavirzījušās, jo labākas viņiem būs, tā teikt, sarunvešanas pozīcijas. Un tāpēc šī nav rezolūcija. Nu, nekalpo kā pamats Mīnskas nolīgumam, kas arī skumji. Un tas arī ļoti labi izskaidro šo situāciju, paskaidro, kāpēc šis konflikts turpinās un kāpēc tas nav atrisināts. Tātad normatīvā neskaidrība un Eiropas Savienība šai jomā varētu ļoti daudz ko dot. Eiropas Savienība varētu kļūt daudz aktīvi, aktīvāka tādā ziņā, ka tā varētu piedāvāt normatīvu orientāciju abām pusēm. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvi komunicē savā starpā abās valstīs, un tā tas ir bijis jau no paša sākuma. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka arī Armēnijā ir cilvēki, piemēram, kas vēlas raudzīties nākotnē, vēlas orientēties uz nākotni, un ja mēs šīs valsts ieliekam tādā nākotnes perspektīvā, uh, un nākotnes perspektīva, protams, nozīmē līdzās pastāvēšanu, integrēšanos, jo sabiedrība abās šais valstīs vēlas integrēties Eiropas Savienībā. Te mēs nerunājam par iestādām, mēs runājam par sabiedrību kā tādu. Un tad tie draudu jautājumi ir ļoti reāli. Un to iespējams ir risināt, bet tas lielā mērā, protams, ir atkarīgs no politiskās situācijas valstī. Un tāpēc mēs redzam, cik lielā mērā šie drošības jautājumi traucē demokratizācijai un cik tas viss ir liel, savā starpā saistīti, jo vairāk ir šīs netiešās Krievijas ietekmes, jo vairāk tā nostiprinās, jo mazāk ir arī Eiropas Savienības iespēja veidot mieru un drošību reģionā un tas, protams, saistīts arī pašs paš par sevi Eiro, Eiropas Savienības pretoties spēju riskiem. Paldies, ārkmīnes Jānis Kundze. Paldies, paldies par jautājumiem, paldies arī par komentāriem. Es ārkārtīgi augstu vērtēju cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumu likšanu prioritatīvajā punktā. Tieši par to mēs arī runājam, par to mēs esam iestājušies, jo vēlamies parādīt un cik lielā mērā tas ir abu valstu interesēs. Un šai gadījumā, un te var, protams, runāt konkrētāk Armēnijas vārdā, tas ir arī Eiropas Savienības interesēs, jo tā ir vienīgā garantija, ka jūsu sarunu partners arī būs atbildīgs. Tas bija tas, ko vēlējos teikt iesākumā, bet tālāk gribu teikt, ka es neesmu ģeopolitikas eksperte. Un līdz ar to var teikt, ka pamieru uzraudzīšana ir ļoti svarīga un tā būtu vērtējama atzinīgi, jo bez tās faktiski arī risinājums nebūs iespējams. Jo nu dien Tas ir viens no lielākajiem un milzīgākajiem šķēršļiem ne tikai valstu progresam, ne tikai mierīgai Armēnijas un Azerbaidžāns iedzīvotāju dzīvē, bet tas ir arī šķērslis sociāla-ekonomiskajam progresam un demokrātiskajai attīstībai abās valstīs, jo tās faktiski šobrīd ir saņemts par ķīlniecem šī konflikta ietvaros, un valdība šo konfliktu nerisina, pakļaujoties Krievijas ietekmei. jo, nu, bruņošanās notiek abās pusēs. Ja pareizi saprata, tika arī uzdots jautājums par to, kāda pastāv politiskā griba, kādas iespējas, ka varētu šis nolīgums tikt arī parakstīts un noslēgts līdz galam. Nu, man jāsaka, nav nekādu pareģi spēju nenoliedzami, bet es tiešām domāju un uzskatu, ka, lai lai nodrošinātu to, ka nenotiek regress, ir nepieciešams ļoti uzmanīgi sekot līdzi, kā valsts virzās uz šo periodu, kurā tai jāīsteno reformas. Jo šīs reformas ir tik ārkārtīgi svarīgas ekonomikas, pārvaldības un cilvēktiesību jomā svarīgi skatīties, kā šīs reformas tiek praksē īstenots. Un tieši tas ir tas, uz ko jūs vēlos mudināt. Tā ir vienīgā garantija, kas ļaus nodrošināt, ka būs politiskā griba. Ja valsts elite, režīms ir gatavs uz šīm reformām, tad ir tas jāiet un nedrīkstam pieļaut to, ka oligarhi ar savu korumpēto varu um, kaut kādā veidā šo reformu procesu nu, pakļaus sabotāžai un ka viņi paliek pie varas, ka viņi paliek, tā teikt, visā šai ritmā. Nu, ja tas, ja jūs sakosiet līdz tam, ka tas tā nav, nu, tad kaut kādas cerības pastāv, tad būs arī politiskā griba un tad arī pastāv iespēja uh, ka nu dien var nākotnē notikt tālāk attīstība, kas samazina arī šo korupciju valstī, kas, protams, grauj valsti ne tikai sociāli un ekonomiski, bet arī drošības ziņā, jo tas lielā mērā samazina drošību. Nu, lūk, tāpēc arī ceru, ka jūs dosiet eh, prioritāti eh, labai pārvaldībai un cilvēktiesībām šai jomā. Kāds arī teica, ka Armēnijai ir tikai viens draugs, un tad jūs atsaucāties uz Sarkasjanu teikto. Nu, man te jums jāsaka, ka mm, tas gluži precīzi viss nav. Armēnija pati par sevi jau nav tikai Sarkasjans, te Armēnija taču nozīmē arī iedzīvotājus un visus pārējos, kas ar cerībām raugās ēs virzienā raugās uz Eiropas Savienību kā tādu struktūru, kas var nodrošināt tiesiskumu, taisnību, cerību, un te runāja par vienkāršiem iedzīvotājiem, vienkāršiem iedzīvotājiem, kas vēlas Eiropas Savienību. Cilvēktiesību dialogs. Jūs jautājāt, kā to skatām. Nu, es domāju, ka šeit tīri pozitīvā ziņā īpaši nav nekā daudz sakām par kaut ko panāktu. Bet domāju, ka būtu nepareizi teikt, ka tas ir pilnīgi neefektīvs, jo es zinu, un tas nav noliedzams, ka mūsu ieguldījums ir iespējams caur šo cilvēktiesību dialogu, un mēs varam runāt par dažāda veida jautājumiem, kā piemēram vardarbību ģimenē, vēlēšanu procesa atbilstību Mm, tiesībām, eh, tātad spīdzināšanas apkarošanu, un tāpēc atzinīgi vērtēju vismaz šo, šī dialoga kapacitāti un, un atbalstītu to, ka vajadzētu būt prasīgākiem, bet ne tik daudz uzspiest kaut ko, kā eh, atbalstīt, jo visa es diplomātijas kā valoda ir tāda, ka pārsvarā nozīmē, lūk, mēs vēlamies jums kaut ko uzspiest, nē, bet mēs drīzāk vēlamies, lai Eiropas Savienība vienkārši turpina savu saistību daļu, pilda savus solījumus, pieprasa atskaitīšanos. Jo pieprasot atskaitīšanos atbildību, uzraugot, otru pusi tā teikt liekot, tai palikt uz pirkstu galiem, tieši šādā veidā tiek radīta šī politiskā griba un uh, tālāks, uh, tālāk attīstība. Tātad ne tik daudz kaut ko sprediķot vai uzspiest, bet pieprasīt atbildību. Uh, kā pilsoniskā sabiedrība var rīkoties, kāds ir potenciālais pilsoniskās sabiedrības kapa, mm, potenciāls kaut ko rīkoties, nu jāsaka, te nevar izteikties pārāk cerīgi šobrīd. Jo, nu jau krietnu ilgi brīdi, nu, jāsaka, Mm, tas nav bijis veiksmīgi, un tas nav tik daudz pilsoniskās samanības trūkums, kā politiskās situācijas sekas. Jo, kā jau teicu, režīms eh, nelabprāt ļauj pilsoniskai sabiedrībai līdzdarboties dialogam. Mēs esam centušies te kaut ko darīt, to darījām jau pirms desmit gadiem, un zinu pilnīgi noteikti, ka ir bijis ļoti arī aktīva pilsoniskās sabiedrības līdzdarbība pie dažādiem jautājumiem cenšoties uh, piemēram, uzrunāt, uzraudzīt eh, diskursu valstī kā tādu. Bet jāsaka, nu, šobrīd rezultātu nav gluži otrādi. Saka, šī publiskā telpa valstī samazinās. Jāsaka, tas nav varbūt tik daudz šī konflikta rezultāts. Pēc aprīļa četru dienu karš, kara pagājušajā gadā. Bet jau situācija pasliktinās, bet jāsaka, situācija bija mm, pasliktinājusies jau pirms tam. Un it īpaši tas attiecas uz Azerbaidžānas pilsoniskās sabiedrības līdarbību šajā jautājumā, jo viņu kapacitāte šai ziņā tika apdraudēta, apspiesta. Nu, kā jau teicu, nu, lūk, vēršanās pret oligārhiem un viņu darbību pastāv šeit lielas problēmas. Un šī viņu valdības cīņa pret korumpētību, jāsaka, nu, pēdiņās šobrīd it kā norisinās, jā, bet tikai uz papīra es to atbalsta, ASV valdība tāpat, un arī materiāls atbalsts tiek saņemts ar resursiem un um, cilvēku kapitālu, bet svarīgi, lai šai ciņā tiešām parādītos praktiskas iezīmes, lai tā būtu pēc iespējas dziļāka. Un lai nenotiktu nekāda veida manipulēšana, nebūtu tāda vispusējība, to nedrīkstam pieļaut, jo citādi Nu, dienu nonāksim šai mūžīgajā cīņā starp šiem uh, varas sagrābējiem. Paldies! Liels paldies un visbeidzot šobus kungs. Paldies! Paldies! Es centīšos pēc iespējas ātrāk atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Jāsaka, ka nesen notikušais reģionā patiešām pierāda, ka eh, konfliktu nevar atrisināt militārā veidā, tas ir jādara miermīlīgiem līdzekļiem, tas ir pats svarīgākais, kas mums ir jāapzinās. Un, protams, eh, šādas militāras aktivitātes var novest tikai pie strupceļa, nevis risinājumu. Runājot par ES iesaisti, domāju, ka nolīgumi mums piešķirs daudz vairāk iespēju, un mēs varēsim arī labāk sadarboties ar šīm valstīm, labāk strādāt tajās, domājot gan par cilvēktiesībām, gan arī par pilsonisko sabiedrību. Tas jāpatur prātā. Ir arī īpašais um, ES uh, sūtnis Zalbas kungs, uh, kas darbojas Dienvidu Kaukāzā. August beigās beigsies viņa pilnvaru termiņš un būs jāatroda viņa um, sakotājs. Mums ir Jāsaprot, ka šīs eh, grupas ļoti cieši sadarbojās arī kolēģi no EES. Un Protams, mēs vēlamies, lai konflikts eh, tiktu atrisināts, bet Mīnskas grupas un tās līdz priekšsēdētāju klātbūtne varbūt pat ir ļāvusi izvairīties no ļaunākā. Un tas, kas ir noticis nesen, varētu arī par to varbūt arī liecināt, bet, protams, ar Mīnskas grupas klātbūtni vien šoreiz nepietiks. Gālērkungs runājot par Armēniju. Mums radās iespējas, ka tad, kad mēs vedām sarunas par asociācijas nolīgumu līdz 2013. gadam, valsts patiešām bija entuziasma pilna kaut ko darīt, un īstenībā sarunas arī prasīja visīsāko laika posmu, daudz mazāk laika nekā vedot tās ar Grūziju vai Moldovu, piemēram. Un tad Eh, ka nolīgums netika parakstīts, galu galā tas eh, mums patiešām bija liels sarūktinājums. Negribu te nekādās spekulācijās iesaistīties pēc pārdomu laika, kad Armēnija domāja, vai eh, varēs tā joprojām noslēgt nolīgumu. Mēs sapratām, ka tā ir motivēta, tā grib, lai jaunais nolīgums patiešām tiktu izmantots, lai tiktu pilnībā izmantots tā potenciāls. Mums ir uh, arī bijis ļoti veiksmīgs piemērs, ka Eiropas Savienība atbalstīja elektroniskās vēlēšanu sistēmas izveidi un tas patiešām bija labs piemērs, kā Eiropas Savienības iesaiste var vainagoties augļiem. Uh, Un mēs arī pietiekam labi to paziņojām savā paziņojumā. Tas noteikti bija uh, solis uz priekšu. Es katrā ziņā uzskatu, ka pateicoties jauniem uh, līgumam mums būs iespējas labāk un ciešāk sadarboties ar Armēniju. Un tas pats, protams, attiec arī uz Azerbaidžānu. Vaigla kungs risinājums ir jāatrod tikai balstoties uz startautiskiem līkumiem. Eh Eh, Buhner kungs uzdeva jautājumu par Azerbaidžānas iestāju PTO. Tas varētu prasīt krietni vairāk laika, un pagaidām mēs to nevaram teikt. Jāsaka, līdz šim Azerbaidžāna sarunās nav bijusi pārāk aktīvi iesaistīta. Protams, ir vēlmes diversificēt ekonomiku. Mēs eh, vēlētos viņiem palīdzēt, kā iespējams, bet mana intuīcija man saka, ka mēs ātrāk varētu sākt sarunas par nolīgumu pirms noslēgsies eh, PTO dalības procedūra procedūra, jo ir arī divpusēji nolīgumi, ja valstis to vēlas iespējami. Tas, protams, prasīs um, vairāk laika. Protams, mums ir arī šajā um, ES Azerbaidžāns nolīgumā ietverta uh, tiešniecības klauzula, bet tā nav tik. Uh, padziļināta. Par Eirāzijas Savienību izskanēja jautājums, to uzdev Austrēvičus kungs. Mums nav uh, oficiāla dialoga ar Eirāzijas, Eirāzijas Savienību, tādēļ mēs arī uh, tik daudz informācijas par to jums nevaram sniegt. Ja jūs Eh, parunāsieties ar šīs savienības valstīm, jums varbūt eh, radīsies priekšstats, ko tas īsti nozīmē. Un eh, jāsaka, tā nevarētu arī ietekmēt mūsu nolīgumu. Un ir jāapzinās, par ko tad mēs varam vienoties, tajā skaitā arī ar Armēniju. Un neviena uh, uh, cita uh, veida dalība, dalība kādā organizācijā nevar prevalēt pāri e, tam, ko mēs esam sasnieguši vienojoties e, par iestāju šajā klubā, ja drīkst tā izteikties. Ja mēs runājam par Armēniju, Spāņu, deputāts te arī uzdeva jautājumu. Ja mēs runājam par oligārhu kontroli, tie tiek uh, novēroti postsovietu valstīs un ar uh, tiesiskuma ievērošanu, ar jauniem nolīgumiem, kas slēgt ar Eiropas Savienību. Es ceru, ka tas arī samazinās šo oligārhu ietekmi. Un cīņa pret korupciju ir sine qua non priekšnoteikums, uh, runājot gan par Armēniju, gan arī pārējām austrumu partnerības valstīm. Par Kalnu Karabahu runājot, eh, tā ir Pandoras lāde un visi konflikti arī potenciāli šajā reģionā ir ļoti sarežģīti un tos ir ļoti grūti nomierināt. Daudzi saka, ka tāda pati situācija ir arī Kalnu Karabahā. Eh, tika runāts arī par Piedņestru šajā eh, kontekstā un Ja mēs domājam par ekonomiskajām iespējām Armēnijā un Azerbaidžānā, kas tām pavērtos bez konfliktiem, tas uh, noteikti uh, visiem uh, radīt vēlmi pēc iespējas ātrāk pie šiem konfliktiem punktu. Paldies! Paldies, paldies uh, uh, Minis Jānos kundzei, Alijevs kundzei un Šūbel kungam par to, ka ieradāties un atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Dargie kolēģi, pirms ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Kas noticis uh, Kalnu Karabahā pēdējā laikā? Mums ir ļoti aktīvi kolēģi, kas ir pievērsušies Azerbaidžānas un Armēnijas jautājumiem, un pēdējo dienu laikā eh, viņi ir ar žurnālistiem satikušies un ir bijuši ļoti atšķirīgi viedokļi. Uh, Karima kungs, kas ir ES Azerbaidžāns un Armēnijas parlamentārās komitejas priekšsēdētājs, Hārmsas kundze ir Eironēst parlamentārās asamblējas priekšsēdētāja, es AFET priekšsēdētājs, un mēs nācām 6. jūlijā klajā ar kopīgu paziņojumu, kas atspoguļo oficiālo ES pozīciju. Es tagad citēšu. Eiropas parlaments ir ļoti noraizējies par uh, to, ka ir atkal vārdarbība aktīva bijusi, Fizuli reģionā ir gājuši bojā civili iedzīvotāji, mēs paužam līdzjūtību upuriem un viņu ģimenēm, mēs pieprasām, lai nekavējoties tiktu uh, beigta. Um, uh, militāra iejaukšanās, un jāsaka, ka militārs risinājums uh, nav tas labākais, ir jābūt miermīlīgai uh, miermīlīgam izlīgumam saskaņā ar startautiskajo līgumdošanu. Abās pusēs iet bojā gan karēģi, gan a, civiliedzīvotāji, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Minskas grupas līdzpriekšsēdētājiem, kas ir centušies aizvien meklēt reģionā miermīlīgu risinājumu. Paldies, a, citāt beigas. Tāda ir oficiālā versija, un visiem kolēģiem ir lūgums to izmantot tad, kad runājat ar presi. Liels paldies! Tagad būs nākamais darba kārtības punkts numur 6. Gribēju kolēģiem atgādināt, ka šis darba kārtības punkts tiks skatīts aizslēgtām durvīm, tādēļ tikai uh, locekļi, darbinieki un uh, tie, kam ir atļaujušies.